Mes chers collègues, bonjour! Veniez! Labrīt, kolēģi! Vim van de Kamp, lūdzu, apsēdieties savā vietā. <laughs> bon, j'espère que vous allez bien. Ceru, ka esat mundri. Tagad sāksim darbu. Avec la communication de la présidente. Sāksim ar priekšsādātājas paziņojumiem. Vakardien koordinatoru sanāksmē pieņēmām vairākus lēmumus, sēdes dokumenti jums ir pieejami. Ja līdz 12.30 neviens nekādas iebildums nebūs cēlis, mēs šos lēmumus uzskatīsim par pieņemtiem. Tagad mēs sāksim ar balsošanu. Tagad mēs varētu izmēģināt, vai viss darbojas, vai kolēģi ir klāti. Izmēģināsim tehniku. Balsosim par vai pret. Redzēsim, kurš šodien ir labā noskaņojumā. Es šodien esmu ļoti labā gara stāvoklī. Alors, ah, moi j'ai voté en plus, donc moi je ne vote pas parce que les verts sont au nombre. Es šodien nebalsoju, jo zaļie ir ļoti daudzskaitlīgi pārstāvēti. Paskatīsimies, vai arī pārējie kolēģi ir labā noskaņojumā. Kāds būs balsojuma rezultāts? Trīs šodien ir sliktākā stāvoklī. Tēličs kungs nepaspēja nobalsot. Mēs varētu vēlreiz nobalsot. Es jokojos, saka priekšsēdētāja. Tagad balsosim. Kohēzijas politika un tematiskais mērķis veicināt ilgspējīgu transportu un novērst trūkums tīkla pamat infrastruktūrā. Tas ir Zlatovska kunga ziņojums. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas noraidīts. 23. grozījums par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 27. grozījums par pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 34. grozījums par pret atturas. Īsti nav skaidrs. Nobalsosim elektroniski, lai redzētu rezultātu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Septītais kompromiss, kas par? pret, atturas, pieņemts. 44B grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Vēlties pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par 44. B grozījumu. Beidzam balsot. 44b ir pieņemts. Jā, uzticieties man, kad es to saku. Jūs jau nedaudz man uzticaties. Labi. 47. grozījums, kas pār pret atturas pieņemts. 48. pār pret atturas pieņemts.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 Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pie, noraidīts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, atturas. Fante Kāmpa kungs, ar ko jūs tur nodarbojaties? Marinēsku kungs, jūs tagad eh, maldināt visus kolēģus. Sākam vēlreiz 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par grozīto priekšlikumu, sākam balsot un darīsim to elektroniski. Beidzam balsot. 35 par, 3 pret, 1 kolēģis atturējās. Zlatovska kungs eh, vēlēs jūs uzslavēt, jūsu ziņojums ir pieņemts. Turpinām balsošanu. Konkurences saglabāšana gaisa transportā. Markus Pīpera ziņojums. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Astoņdesmit sastais grozījums, kurš par pret. Šis grozījums atkrīt, atvainojas priekšsēdētāji, jo iepriekšējais eh, ir automātiski pieņemts. Tas ir numurs 74. 86. līdz ar to atkrīt. Otrais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 102. grozījums par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 102. Beidzam balsot. 102. ir pieņemts. Trešais kompromiss par pra, pret atturas pieņemts. 106. grūzījums par 107. priekšsādātāja atvainojas. Kas par? pret atturas izskatās, ka noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Labi, balsojam elektroniski. Sākam balsot par 107. Beidzam balsot. 107. ir noraidīts. 108. par pret, atturas, noraidīts. 109. par pret, atturas, grozījums īsti nezinu. Pieņemts vai noraidīts. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 109. grozījums. Esmu beigusi balsošanu. Grozījums pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 4A par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts.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 pieņemts. 183. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 184. par. Atkrīt. 185. arī. 9. kompromis par. Pret. Atturas. Pieņemts. 10. kompromis par. Pret pret, atturas, pieņemts. 11. kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 12. kompromis par, pret, atturas, pieņemts. 170. par, pret, atturas, noraidīts. 13. kompromis par, pret atturas pieņemts. Ekon 21 par pret atturas pieņemts. Nākamais grozījums līdz ar to atkrīt. Zinu, zinu, saka priekšsēdētāja. 181. Kas par? pret, atturas, noraidīts. 186. par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 191. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Ekon 31, 32 par pret atturas noraidīti. 239 par pret atturas noraidīts. 240 par pret atturas noraidīts. Trīs identiski grozījumi - 241, 242, 243. Tie atkrīt, atvainojos. 244. par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 244. Beidzam balsot. Kolēģi, vajag man vairāk uzticēties. Noraidīts. 245. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudām. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 246. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 247, 48, 49 atkrīt, ekon 33 par, pret, atturas, nav skaidrs. Kāds ir iznākums? Sākam balsot elektroniski. Ekon 33. Beidzam balsot pieņemts. Jā, jāceļ roka augstāk. Trīs nākamie grozījumi 250, 251, 252 atkrīt. Divsimt piecdesmit trešais, ekon trīsdesmit četri un divsimt sešdesmit otrais grozījums par visiem kopā balsojumu. Kas par? Pret? Atturas? Atturas? īsti nav skaidrs. Sākām balsot elektroniski. Beidzam balsot. 26 par, 11 pret. Grozījums pieņemts. Turpinām balsošanu. Divsimt sešdesmit trešais. Par. 263. Vienu mirklīti. Mēs pieņēmām ekon 34. šis atkrīt. 254. Kas par? Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Arī par nākamajiem grozījumiem nav jābalso. 265. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 82. grozījums par. Pret atturas pieņemts. 285. par pret atturas pieņemts. 289. par pret atturas pieņemts. 290, 291 un 292 atkrīt. Balsojam par par 293 un 294 par abiem kopā. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemti. 295. grozījums. Vēlties pārbaudīt par iepriekšējiem? Labi, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemti. 295. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 296, 297, 298, par šiem vairs nebalsojam. 15. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 299. Atkrīt. 300 arī. 301 par, pret, atturas, noraidīts. 18. kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. 84. Par to ir jābalso. 84. par pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Par 84. tas bija. Grozījums pieņemts. 16. grozījums par pret, atturas, pieņemts. 17. par, pret, atturas. Jūs neceļat roku pietiekam augstu. Pīperkungs. Par 17. mēs tagad balsojam. Mēs par 18. balsojām, saka Pīperkungs no zāles. Par 17. par 17. vēlreiz sākam. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ekon numur 1. Kas par? Pret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 pret, atturas, pieņemts. 28. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ekon 6 par, pret, atturas, pieņemts. Ekon 7 par, pret, pret, atturas, pieņemts. Ekon 8 par, pret, atturas, noraidīts. Ekon 10 par, pret, atturas, noraidīts. 29. grūzījums par, pret, atturas, pieņemts. 30. tika atsaukts, 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 37. grozījums par pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas noraidīts. 51. par pret pret, atturas, noraidīts. Ekon 9 par, pret, atturas, noraidīts. 42. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 52. tika atsaukt, 53. par, pret, atturas, nav īsti skaidrs. Sākam balsot elektroniski. 53. grozījums. Je ferme le vote. Beidzam balsot. 53. Nu, nebija īsti skaidrs. Noraidīts. Grozījums 55 par pret atturas pieņemts. Ekon 13 par pret atturas pieņemts. Grozījums 56 atkrīt, grozījums 57 par pret atturas pieņemts. Grozījums 3 par pret pret atturas pieņemts. Grozījums 60 par pret atturas pieņemts. Grozījums, respektīvi kompromiss 22 par pret atturas pieņemts. Grozījums saka priekšsēdētāja, tātad daudzi atkrīt. 72 par pret atturas pieņemts. Grozījums 73. 75, 89, 81 un 87 atkrīt. Grozījums 77 par pret pret, kas atturas. Nav skaidrs. Tātad balsosim, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums 77. Pieņemts. 76. atkrīt, grozījums 80. Kas par? Pret, atturas, noraidīts, grozījums 85. Par, pret, atturas, pieņemts, grozījums 61 atkrīt, grozījums 88. Tātad. Uh, Vai kāds vēlas dalīto balsojumu, respektīvi, vai kāds iebilst pret dalīto balsojumu? Nē, tad pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas noraidīts. Un tagad uh, balsosim par. Uh, ziņojumu šādā redakcijā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par, 9 pret, 2 atturējušies. Markus Pīper kunga ziņojums ir pieņemts. Alors, maintenant, ne par... Tā tad lūdzu neiet uzreiz ārā Vimbande Kampa kungs. Mums ir jābalso tagad par sarunu mandātu. Sākam balsot. Allez, le vote est ouvert. Tātad uh, sākam balsot. Madame Tapardel, vous avez pas voté. Tapardels kundze, jūs nebalsojat? Beidzam balsot. Pieņemts 34 par, 5 pret, neviens nav atturējies, tātad saruna mandāts ir pieņemts. Un tagad turpināsim. Tagad turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu. Atgriežamies pie mobilitātes paketa un maksas noteikšanu transporta līdzekļiem. Ziņojumi ir Revolta Bonifī kundze. Tie, kas vēlas iziet no zāles, lūdzu to dariet klusu. I'll...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 Allez, chers collègues, nous allons... Dargie kolēģi, mēs turpināsim. Turpināsim diskusijas pilnīgi atšķirīgas, bet ļoti nozīmīgas par mobilitātes pakotni, proti pirmā mobilitātes pakotni kopumā. Divtūkstoš trīsimt deviņi grozījumi iesniegti. Tas nozīmē, ka interesi ir tiešām ļoti, ļoti plaša par šo jautājumu. Referenti un ēnu referenti tagad eh, ļoti eh, smagi strādās, lai varētu izstrādāt kompromisus pirms balsojumiem. Balsojums ir 29. maijā paredzēts. Es, eh, protams, apzinos, ka tas nav vienkārši uzdevums, bet Jūs kopā ļoti intensīvi strādāsim un noteikti arī eh, sasniegsim rezultātu. Tātad, dargie kolēģi, lai būtu jums eh, veiksmīgas darba sesijas, sākot eh, no šodienas, ja jūs varētu atrast stabilu major, vairākumu šim kompromisam. Un tagad došu vārdu mūsu referentei par Eiroviņets jautājumu, šī ļoti slavenā direktīva, un pēc tam sāksim diskusijas, un es prasīšu, šu, respektīvi aicināšu Eiropas komisiju uzstāties, un tāpat tad arī varēs mūsu referenti noslēgt uh, diskusijas. Revolda Lankundze, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Par balsojumu datumu es īsti neesmu droša. 29. maijas vai tā tas ir. Mēs esam Strasbūrā. Pat labam balsojums ir noteikts 24. maijā, nevis 29. 24. saka priekšstādātāji. Un pēc tam plenārsēdē. Mēs pēc tam atgriezīsimies pie šī jautājuma. Jā, nu ļoti jauki, tas ir skaidrs. Dargie kolēģi, dargie referenti, vairāk nekā 480 grozījumi tika iesniegti. Uh, par lietošanas maksas noteikšanu. 424 eh, grozījumi tieši par šo daļu. Un tas parāda, cik ļoti uh, deputāti ir ieinteresēti diskutēt par šiem jautājumiem par maksas noteikšanu Eiropas Savienībā. Es nevarēšu pilnīgi visus priekšlikumus šeit uh, pieminēt no grozījumiem, bet nu, es uh, iezīmēšu tos nozīmīgākos virzienus. Nu, sākumā man ir jāatbalsta, ka mm, ir tāds plašs atbalsts. Jūs esat ļoti uh, izklaidīgi. Tātad, nu, plašs atbalsts, lai uh, no Eiroviņas sistēmas pārietu eh, uh, uz uh, sistēmu, kas ir uh, veikta uz nobraukto kilometru skaitu un izmantotājs maksātājs principu. Dažādi deputāti ir pie davājuši dažādus uh, risinājumus 2022. un 2024. gadā eiro viņiet ieviest vai arī atšķirības smagajiem automobiļiem un vieglajiem, bet man liekas, ka ir konsens par uh, to, ka uh, Eiroviņets sistēma ir a, plaša. Tāpat arī, a, kad tās, a, līdz kuram datumam tās ir derīgas, šīs diskusijas ir ļoti nozīmīgas. Daži deputāti, kas vēlas uzturēt domu par eiro viņiet vieglajām automašīnām, es domāju, ka lielākā deputāti ir gatavi iekļaut vieglās automašīnas šīs direktīvas ietverā. Uh, Eh, piesārņotājs maksātājs princips. Eh, esmu vīlusies, jo daži eh, kolēģi ir iesnieguši grozījumus, kas šo principu padarītu brīvprātīgu. Un vai arī atkarīgi no CO2 iznešiem. Man liekas, ka nevajadzētu samazināt ambīcijas, arī tādas, kādas ir izvirzījusi komisija Un ārējo izmaksu internetalizācija ir bijusi jau vēsture, un man liekas, ka ir ļoti nozīmīgi, lai mēs apņemtos pilnīt mūsu apņemšanās klimata mērķu aizsargāšanā. Tātad piesārņotājs maksātājs princips jāizmanto un jāievēro rezultāti, kādi būs Envi komitejā. Un treškārt, Cik tālu šo nodevu sistēmu tiek iekļauta? Visas grupas ir iesniegušas grozījumus, lai labāk sociāla-ekonomiskos faktors ievērotu maksas noteikšanā. Daži deputāti ir a, runājuši par a, kalnu zonām un īpašiem risinājumiem. Uh, Tāpat arī par attālināto reģionu infrastruktūras lietošanas maksas noteikšanu. Jāsaka, ka tur ir īpašas diskusijas. Es vēlos uzklausīt visus kolēģus. Jā, ievēro arī tie līgumi, kādi ir noslēgti, taču tiem ir jāatbilst ietver līgumiem. Uh, Mehāniska pielietošana varētu mums atmesties 20 gadus. Mēs vairākās Eiropas Savienības valstīs esam ļoti tālu pavirzījušies uz priekšu. Paldies! Paldies, referentis kundze, tūlīt pat sāksim diskusijas. Bāra kungs, Žorž, lūdzu jums vārds. Jā, paldies. Es uh, labprāt gribētu uh, teikt uh, paldies Kristīnai Revolta par darbu, ko viņa jau ilgi ir paveikusi. Ir bijušas divas uh, sēdes. Mēs diskutējām par definīcijām un par mazāk kritiskiem punktiem. Diskusijas bija diezgan labas un arī labi ir pastrādāts. Mēs a, zinām, ka ir a, vēl ļoti sarežģītas a, jautājumu vietnes, tas noteikti novadīs pie sarežģītām diskusijām. Mums ir ļoti ambiciozi plāni pretēji padomē, kas šo tēmu vēl nav pilnībā konsekventi izskatījis. Un mēs arī īsti nezinām, kāda ir atsevišķo dalību valstu virzība. Nu, tādēļ ir ļoti labi, ja mums ir diskusijās iespēja vēl manevrēšanai. Maķedonāk sarunās tādēļ atbalstu ļoti ambiciozi ievirzi. Taču es domāju, ka mēs vēl ļoti intensīvi diskutēsim par uh, līdzekļu marķēšanu, par to nerunāja referenti, un tāpat arī putekļu jautājums un eksternie maksājumi, par tiem arī dažādi viedokļi. Man liekas, ka nozīmīgi ir, lai būtu plašs atbalsts iedzīvotāju vidū, jo tas būs ļoti nozīmīgs temats. Auto braucēji tieši pat labam. Nu, viņi saka, mēs jau tagad maksājam diezgan daudz ar uh, auto nodokļiem, benzīnu un viss tas, kas ir nodokļu jomā papildus sloks. Nu, mums tiešām jābūt ļoti spēcīgiem argumentiem. Un tam ietvaram arī jābūt tādam ļoti skaidram. Esošo līgumu risks arī ir nozīmīgs punkts, par ko mums eh, būs vēl garāks diskusijas un mums ir nepieciešams tiesisks drošības koncepts, kā tos līgumus, kas jau pastāv, varētu piemērot un uh, atbilstoši likumdošanai nākotnē veidot. Es domāju, ka nu, visdrīzāk ka būs dažādi viedokļi, bet nu, pieeja ir laba. Plašie principi, kādi ir izmantoti, izmantotājs, maksātājs. Tas, kas vairākiem ir rada, tam vairāk jāmaksā. Man liekas, ka šie principi ir vispār atzīti. Paldies! Merci beaucoup, monsieur. Paldies Baha kungam. Tagad man Dālēna kungs lūdzu jums vārdu. Jā, goedemorgen. Labrīt. Domāju, ka par galveno principu piesārņotājs maksā, eh, pārāk daudz diskusiju nebūs. Bet noteikti mums vēl ir priekšā tāds ļoti grumbuļāņas ceļš priekšsēdētājs kundze. Gribēju kolēģiem arī atgādināt, kādēļ Eiropas Savienība savulaik uzsāka diskusijas par eh, šo infrastruktūras eh, iemaksas, nomaksas iekasēšanu. Pirmām kārtām mēs eh, uzsākām šīs diskusijas, jo vēlā, vēlējāmies, lai šie milzīgie krauz automobīļi vairs nebrauktu pa visiem ceļiem, jo tie, protams, ir ļoti smagi un bojā ceļa segumu. Mēs vēlamies, lai tiktu izmantoti vidēji draudzīgāk transporta līdzekļi. Priekšsēdētājs kundze. Es redzu šo sākotnējo domu, kas mūs vadīja strādājot pie šī priekšlikuma jau kaut kur izgaistam. Arī ēnu referentu diskusijās mēs, es redzēju, ka citiem jau ir tādas eh, eiro zīmes, eiro banknotes acīs un domāts tiek par to, kā iekasēt vēl vairāk naudas no Eiropas eh, nodokļu maksātājiem. Es neko tādu nevaru atbalstīt. Ir arī kolēģi grib aizstāvēt savu jājām zirdziņu, proti dzelzceļu. Eh, vis, viņi tā tad slāvina tikai un vienīgi dzelzceļu, uzskatot to par vienīgo risinājumu eh, par daudzām problēmām, bet tā jau tas arī nav. Iepazīstoties ar šo ziņojumu, es saku, ka patiešām joprojām ir daudz eh, problēmu. Esmu arī vīlies par vairāku politisko grupu attieksmi uh, ņemot vērā uh, videi draudzīgus transporta līdzekļus un tādus transporta līdzekļus, uh, lai varētu samazināt sastrēgumus pilsētās, piemēram, autobusi, kā arī um, motoroleri. Tie ir transporta līdzekļi, kas ir, kas videi nemaz nav tik draudzīgi. Uh, Eh, tie gan eh, var atļaut izvairīties no sastrēgumiem, bet ir kolēģi, kas tomēr aptvērumā grib iekļaut gan autobusus, gan motorolerus. Priekšsēdētājs kundze, tas nav patiešām loģiski. Un ko tad šīs uh, uh, vidē draudzīgās politiskās grupas vēlas panākt. Tās vēlas arī autobusu šeit iekļaut pēsārņošo un uh, nodevām pakļauto transporta līdzekļu grupā. Priekšsēdētājs kundze. Ko tad darīt tālāk? Mums patiešām, jā, citi mēģina kaut ko sasteigt, um, nerunāt pārāk ilgi, visu tikai pieņem pēc iespējas ātrāk. Es domāju, ka ir jāstrādā pamatīgāk un jāatvēl šim uh, arī priekšlikumam ļoti daudz laika. Kvalitāte ir svarīgāka par termiņiem. 24. māju jūs jau pieminējāt priekšsēdētāji. EKR grupai šis datums galīgi nav paprātām. Es uh, esmu uzaicinājis uh, savus politiskās grupas biedrus uz Rotterdamu. Mēs tur iepazīstināsim viņus arī ar daudziem transporta projektiem, tiksimies ar uh, ostas darbiniekiem, ar uh, cilvēkiem no Rotterdams pašvaldības. Tādēļ 24. mājas mums galīgi neder. Uh, mūsu grupas deputātu tātad līdzdalība sēdē varētu kļūt ļoti problemātiska. Jā, mēs stāvām ceļa sākumā, tas būs patiešām tāds ļoti grūts ceļš. Es eh, gribētu tagad arī uzklausīt kolēģis, kas viņiem būtu sakāms. Paldies! Paldies, Fandālina kungs! Mēs jau esam 24. māju noteikuši, un man arī ir eh, ko darīt, un mēs nevaram, protams, izpatikt visiem, domājot par to, kas visiem kolēģiem ir ieplānots. Mums ir vienkārši jāpieņem šie ziņojumi vienā dienā. Tā ir pirmā pakotne. Visi jautājumi, kas attiecas uz direktīvām, par tiem mēs balsosim vienā un tai pašā, vienā un tai pašā dienā, gan komitejā, gan plenārsēdē. Tagad Rikē kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju pateikties arī referentei par labi sagatavotu ziņojumu. Arī mūsu diskusijas norisinājās ātri un konstruktīvi. ziņojumā nospraustie mērķi mums ir eh, visumā paprātam, arī ambīcija līmenis ir gan augsts. Arī šis princips eh, piesārņotājs maksā ir saprotams, eh, tā, tiek arī runāts par dažādu veidu ceļiem, par dažādu veidu transporta līdzekļiem. Un dalību valstis varēs arī noteikumus ieviest tādā fakultatīvā veidā. Jā, un tagad ir jāizvēlas, vai būs eirovinieta turpmāk vai šī jaunā sistēma, jo abas līdzās pastāvēt nevarēs. Mums ir jādomā arī par tādu labāku saskaņotību Eiropā. Georgs pieminēja līdzekļu asignāciju, tas varētu būt visai problemātisks jautājums padomē. Mums, protams, ir jāapzinās arī, kā uz to reaģēs tie, kam galu galā šīs nodevs būs jāmaksā. Šai asignācijai tā tad ir jānotiek tādā pan-Eiropas līmenī, bet tas noteikti būs ļoti piņķerīgs jautājums. Nu, transporta ministri varētu šeit būt viensprāts, bet ne finanšu ministri. Tika runāts arī par koncesiju piešķiršanu. Es esmu lasījis arī avīzēs par to, esmu nedaudz noraizējies. Protams, ir jābūt arī juridiskajai noteiktībai, direktīvas ir ieviestas, tās ir jāievēro un jāgarantē arī tas, lai visi slēgtie līgumi būtu juridiski uh, atbilstoši. Mēs arī nevaram uh, vēl šeit uz, uzlikt papildus nodevas, runājot par noslēgtiem līgumiem, un būs arī, protams, uh, ceļu uzturēšanas darbi. Mēs nevēlamies, lai uh, koncesijas kaut kādā veidā apdraudētu šo ieviesto sistēmu. Es arī vēlētos, lai labāk būtu definēts kas eh, varēs tātad šo sistēmu ieviest eh, dalību valstu līmenī, kā šīs eh, nodevs tiks iemaksāts, tur vajadzēs arī īpašas struktūras. Un kas notiks vietējā līmenī? Būs, piemēram, dažādas sistēmas, varbūt nacionālas, varbūt arī reģionālas, un ja kādi reģioni nemaksās, tas radīs patiešām liels grūtības. Uh, Visu beidzot, pēdējā piezīme. Tika runāts arī par vēsturiskajiem transporta līdzekļiem. Mēs gribējām tos ielikt tādā īpašā kategorijā, jo tas gal galā ir arī kultūras mantojums, un jau uz tiem tiks noteikti šāds nodevs. Es nezinu, vai tas patiešām ir atbilstoši. Mums ir jābūt arī varbūt pieticīgākiem runājot par vēsturiskajiem automobiļiem, vēsturiskajiem transporta līdzekļiem. Saprotu, ka ne pilnīgi visiem ir vienādas ambīcijas. Kā jau teica Georgs, diskusijas ar padomi noteikti nebūs no tām vienkāršākajām. Paldies! Paldies, Rikē kungs, arī eh, Šarla de Gola mantojums jums ir tūs. Paldies! Jā, atcerēsimies arī Piklamāra atentātu, saka Rikai kungs. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdus kundze, arī es gribu pateikties referentei. Pirmkārt par viņas darbu pie šī projektu, otrkārt par labo sadarbību. Nu, tas bija svarīgi, jo temats ir sarežģīts šajā jautājumā Eiropā vārdi un darbi ir tik, ļoti, tik tālu viens no otra, ka grūti to vispār aptvērt. Es esmu 14 gadus parlamentā. Šī piesārņotais maksāja principu piemērošana, eh, godīgi konkrēti spēja. Es nekad neesmu dzirdējis neviens iebildums pret to. Visi tam piekrīt, visi to atbild, atbalsta, bet ja ir runa par konkrēto šo principu piemērošanu, vai mēs norādām uz to, kur ir negodīga konkurence, tad pavisam savādāk tad mums jābūt paškritiskiem. Ja mēs tāda esam, kādēļ brīnamies, ka padomē ir tāpat. Un tas viss nesākās ar lietošanas maksas noteikšanu uz ceļiem, bet uh, uz dzelzceļu, Pēter. Uh, gada desmitiem pagājuši, kopš tas Eiropā tika ieviests, uh, katrā lokomotīvā uz katru kilometru uh, dzelzceļu bez izņēmuma Protams, autobus ir eh, vidē draudzīgāks pret vieglu automašīnu, bet, protams, eh, dzelzceļš vēl vidē draudzīgāks. Un te nu ir eh, šī lietošanas maksa visiem attiecībā uz dzelzceļu, bet uz uh, autoceļiem tikai vienā procentī. Uh, un ja tagad um, Eh, autoceļi būtu vidē draudzīgāk, tad nu, es to varētu vēl saprast, bet ir taču otrādi. Mēs redzam, ka eh, videi kaitīgie transporta veidi ekstremāli tiek aplikti ar um, nastām un vidē nedraudzīgie uh, E, tātad e, tie tiek atbalstīti. E, ja tā turpināsim, tad mēs klimatmērķis nekad nesasniegsim, jo transports atbild par 40% CO2 emisiju Eiropā, pilsētās līdz pat 70%. Tātad, ja mēs gribam iztikt bez uh, iebraukšanas aizliegumiem pilsētu centros un tā tālāk, tas ir iespējams tikai ar elektromobilitātu un arī ar dzelzceļu atbalstu, mums tomēr jābūt konsekventiem. Un, protams, nav jāizgudro uh, ritenis no jauna. Šveic mums jau gadiem ilgi parāda, kā tas darbojas. Tur ir smago mašīna ceļu nodevu, kas tika ieviest, lai Gotthārta tuneli finansētu trīsreiz eh, augstāka eh, maksa kā Vācijā. Un tā attiec uz visiem autoceļiem, visam smagām mašīnām, sakot no 3,5 tonu. Eh, un Līdz ar to nemaz nav runa par to, vai mēs no mm, lieliem vai maziem, uz, lieliem, maz, uz maziem transporta līdzekļiem pārējām Tad, tad mm, nevar taču būt tā, ka mēs sakam, nu, šveicieši tik gudri, mēs tādi stulbeņi. Mums jāiet šajā pašā virzienā. Šveice, sirsnīgs paldies! Iespējams, ka viņi var būt tikai tādēļ, tikai eiropeiski, ja viņi nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Kas mums vajadzīgs? integrācija cenā, e, tā ir noteikti griezt e, e, uz autoceļiem. Tur nav vidas piesārņojums, negadījumi, viss ņemt vērā. Tas taču ir obligāti kā minimālais jāņem vērā. Katra automašīna Eiropā 1600 eiro no nodokļu maksātāja tik, tiek subsidēta. Jau 40 gadus man nav automašīnas, esmu jau simtiem tūkstoši eiro maksājuši automašīnu īpašniekiem, maksājis, lai viņi varētu lētāk e, braukt ar mašīnām. Nu, lūdzu, priekš tevis es to labprāt darīšu, bet ja tu brauks mazāk, eh, arī e, tas nebūtu slikti. Katrā ziņā tā ir negodīga konkurence. Otrs - līdzfinansējums. Mēs ar komiteju pirms kādu labu laiciņu jau bijām Spānijā. E, Braucām ar autobusu par brīnišķīgu autostrādi, kas tika finansēta ar eh, ekstremālā mērā ar Eiropas līdzekļiem. Protams, tādēļ, ka tika gaidīta milz satiksme, bet ik pēc pusstundas nāk smagā mašīna. Un tad redzējām veco uh, šo laukceļu, tur bija viena smagā mašīna pēc otras. Kādēļ? Tāpēc, ka šī nodeva ir jāmaksā tikai par šoseis lietošanu, ne par mazo ceļu. Tas ir pilnīgs ārprāts. Uh, Eh, ne, neviens privāts cilvēks šādi netērētu savus līdzekļus, ja šī tik neefektīvi darbotos e, pasākumu, kurus viņš ir ievies. Bet mēs Eiropā tā darām. Tādēļ mēs sakam, protams, ceļnodevēji jātiec uz visiem ceļiem, lai mums nav šādi efekti, par kuriem mēs nu pat runājam, un Eiropas e, finansējums drīkst tik izmantot ceļu celtniecībai tikai tad, ja tiek šī ceļa nodeva arī piemērot. Nevar taču būt tā, ka mēs ar šo naudu, ko citas valsts ieņem ar eh, ceļu nodevu, finansējam ceļu eh, būvi citās eh, valstīs, kur nav šādas ceļu nodevas. Arī tā ir negodīga konkurence. Tādēļ mums ir vajadzīga ceļu nodeva, kas ir obligāti visiem, visā Eiropā, tāpat kā attiecībā uz dzelzceļu. Mums ir vajadzīga minimālā, minimālās nodevas ja paskatāmies, kā Baltijas valstīs ir, tur ir eh, preču transportam ļoti liela maksa, citur personu transportam mums ir vajadzīga minimālā norobeža, tad mums arī nebūs problēma ar vecajiem. Un, protams, jātiec tas uz visu, jātiecina tas uz visu ceļu tīklu. Tad arī tiksim beidzot uz priekšu eh, attiecībā uz klimatam draudzīgu mobilitāti. Paldies! Paldies, priekšēd kolēģi. Pirmkārt, milz un lielais paldies Kristīnai un viņas lieliskai komandai. Jūs esat lieliski darbi jau padarījuši ar šo milzu eh, grozījumu skaitu, un es domāju, ka labi sadarbojoties, mēs arī radīsim risinājumu. Ja uz to arī koncentrēsimies, kā rast risinājumu, nevis uz problēmām. Uh, jo uz problēmām koncentrēties tās atrast ir vienmēr vieglāk un pat nemēģināt rast risinājumus. Manā skatījumā pamat ideja piesārņotājs maksā, lietotājs maksā, e, tas ir pilnīgi skaidrs, bet tomēr ir daži neatrisināt jautājumi. Piemēram, kā ar sabiedrisko transportu kā mēs to atbalstīsim labāk, efektīvāk nekā mūsdienās un kā mēs strādāsim ar reģioniem, kur ir citi apstākļi kā pilsētās un to apkaimē, kur ir um, lielāka vai mazāka apdzīvotība un transporta intensitāte. Tā tad ir eh, diezgan lielas atšķirības, tomēr tas arī jāņem vērā. Un, uh, dalību valstīm ir arī šis jautājums, kā mēs radīsim elastīgus risinājumus dažādiem reģioniem, dažādām dalību valstīm piemērotus. Ja mums būs elastīgs, elastīgi gudra atvērta sistēma, kur arī ar lieliem datu apjomiem mēs apmainamies, tad arī spēsim rast risinājumu. Um, ko, kas dalībvalstīm būs daudz vieglāk pieņemams, nekā ja mums būs viens risinājums visiem e, nemainīgi piemērojams. Ja būs e, izņēmumi, jeb kāda veida, tad e, tie, par tiem ir jāpārdomā ļoti rūpīgi un mums jābūt saprātīgiem bet šīs parastās spēlītes ar cīņām par autobusiem, dzelzceļa, automašīnām, motocikliem, velobraucējiem un tam līdzīgi, tas mums tālāk nevedīs. Mums jāpatur prātā multimodālais transports. Kā varam šo domāšanu veicināt? Par to mums jādomā. Un šeit ir arī jāņem vērā sabiedriskais transports. Un kā mēs varam veicināt to, ka autobraucēji sadarbojās. Mēs redzam uz uh, šosejām daudz automašīnas, kurās sēž tikai viens va, uh, cilvēks, visi dodas vienā uh, virzienā. Kā mēs varētu labāk veicināt to, ka cilvēki tomēr sazinās un varbūt iztiek ar mažā, mazāku automašīnu skaitu. Esmu arī nobežījusies par to, kā mēs e, šīs uh, lietošanas mākslas, kas jau dažās dalībvalstīs tiek piemērotas, varam gudri uh, sasaistīt ar eiro viņetes ideju. Par to esmu drusku nobežījusies. Jo varētu notikt tā, ka mums būs tāda milzīga cīņa ar dalībvalstīm par, es, par esošo transporta sistēmu Mm, pēc eh, šiem, šo divu vairāk nekā 2000 eh, grozījumu saņemšanas mm, es sapratu, ka eh, ziema pārsteidza visu Eiropu, un es jau sacīju ēnu referentu sanāksme, ja mēs līdzekļus no eiro viņetes pārbīdīsim ceļu drošībā vai transporta drošībā un, un arī gādāsim par drošām Eh, automašīnu novietnēm, tad ir arī jādomā par to, kā tās būs visos apstākļos drošas, visos gada laikos un laika apstākļos drošas un labas. Tātad vēlreiz, manuprāt, vispirms mums ir jāmaina sava domāšana arī šeit komitejā un mūsu Eirovinietas komandā. Ja mēs būsim nepiekāpīgi, stūrgāvīgi cīnīsimies tikai visu laiku par vienu ideju, kas mums jau iepriekš bija, nu tad būs ļoti grūti Kristīnai un viņas komandai rast eh, ar mums kopā risinājumu. Bet ja mēs būsim ar atvērtu prātu, ja mēs uh, paturēsim prātā, ka mums ir viens liels kopīgs mērķis, tad uh, veiksmīgi sadarbojoties mēs spēsim rast risinājumus Un Jensa Nilsena labad es arī sacīšu, ko zviedru valodā. Mums jācīnās. Mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, mums jācīnās tagad, lai kļūtu par pasaules čempioniem attiecībā uz eiro viņetes piemērošanu. Paldies! Un, protams, tas viss jādara ar daudz mīlestību. Paldies, Kilinens kundzei. Un raugos, protams, arī kopā ar jums pieminot Jens Nilsen kungu. Tagad nākamā runātāja būs Juto kundze. Priekšsētēt kundze. Paldies, paldies par šo ļoti veiksmīgo sadarbību, kas bijusi līdz šim, un arī gatavību drosmīgi rīkoties atbildot uz šo komisijas priekšlikumu. Atbalstu gan komisijas priekšlikumu, gan arī referentes ziņojuma projektu. It īpašu attiecībā uz uh, maksu un pārēju no uh, laika uh, faktora uz attālumu faktoru. Tātad divi faktori ir tie nozīmīgākie. Un uh, no vienas puses pirmkārt nozīmīgas ir infrastruktūras invas, investīcijas un ārējās izmaksas. Mūsu skatījumā tas ir principiāli nozīmīgi. Un tieši infrastruktūras sektors dažos reģionos, dažās dalību valstīs ir burtiski tā kā sodīts. Un nākamais punkts ir caurskatāmība, caurskatāmība uz uh, veiktajām investīcijām. Izmantotājiem jāparāda, kāda rezultāti ir sasniegti drošības jomā vai arī kā mazāk tiek ietekmēta vide. Pilsoņiem uzreiz tas jāredz un jāsaprot, kādi ir pozitīvie šādas rīcības rezultāti. Tāpat arī caurskatāmība, tas, ko prasa referenti no dalību valstīm. Tagad par kompromisiem runājot. Mēs esam par to, lai aptvērums tiktu uh, paplašināts un arī citi tiktu ietverti, bet uh, sekundāro ceļu iesaistīšanu par to esam tādā situācijā, ka nu, šaubamies. Tam visdrīzāk būs ekonomisks saks, un tas ietekmēs arī mazos vidējos uzņēmumus un transportu uzņēmumus. Par platībām, kas tiek izmantota mašīnu novietnē. Jā, šādu mašīnu novietņu vietas jāpaplašina, ir nepieciešams sociālās uh, arī platības, uh, ko izmantotu šoferi. Uh, Mēs nevaram domāt tikai par uh, lielām uh, platībām mašīnu novietošanai, kas būtu absurdi dārgas, un tad neviens uh, negribēs uh, pārnakšņot uh, šajās vietās, jo ir gluži vienkārši pārāk dārgi. Ir tīpaši uh, tas skara mazos vidējos uzņēmumus. Tagad par uh, līdzekļu uh, iezīmēšanu, jeb asinēšanu, to mēs uh, atbalstam šos kompromisus, kas šajā virzienā ir izstrādāti. Paldies, Jūtokundze. Tagad deputāti, kas nav referenti vai ēnu referenti var pieteikties. Korkungs, lūdzu jums vārds. Jā, vielen dank. Paldies, dārgā Kristīne. Paldies arī par tavu darbu. Es gribētu par četrām lietām runāt. Pirmkārt, sastrēgumu radītās izmaksas jau tagad sēdz lietotāji, tādēļ e, šī e, sastraguma nomaks ir lieka, e, tā ir jāizņem laukā no direktīvas projekta, beidzot tas jāizdara. Neviens taču nebauda sēdēšanu sastrēgumā, un kurš tur sēž, viņš jau maksā ar laiku, degvielu un nerviem. Otrakārt, mums ir obligāti jāiezīmē vai jāasignē eh, ceļu maksas, eh, lai tās ceļus padarītu drošākus eh, un jomu kopumā ilgspējīgāk treškārt. Nodevs, kas ir par uh, distanci, ir vienīgās saprātīgās un tā, tārdzīgās. Bet par laiku tas nav taisnīgi, ja nosaka par ceļu pavadīto laiku. Uh, Ehm, maksas, eh, tas, tas būs negodīgāk un tādēļ arī no tām jāatsakās pat krietni ātrāk nekā komisija to piedāvā. Un ceturtkārt, es principā neatbalstu izņēmumus, bet daži izņēmumi tomēr ir nepieciešami. Tie ļauj dalību valstīm eh, vēsturiskos transporta līdzekļus izslēgt no aptvērumu. Tie ir pieder mūsu kultūrai. Neaizmirsīsim to. Paldies, Kohkungs. Vins Fandekamps. Priekšstādātājs kundze, paldies. Pirmām kārtām paldies Kristīnei par šo skaidro ziņojumu, labo argumentāciju. Mums ir jābūt godīgiem citām pret citu. Protams, transporta sektoram ir jākļūst zaļākam, varu piekrist šajā aspektā Krāmera kungam. Tik daudz tiek runāts par. Uh, ceļu, par transporta zaļināšanu, bet beidzot ir pienācis laiks rīkoties. Un Eiropas Savienībai varbūt pat ir jāprāda zobi, ja drīkstu tā teikt. Es gan arī uzskatu, ka Kristīna dažās jomās ir uh, izvēlējusies uh, nepareizo pieeju. Ja mēs runājam par satiksmi laukos, automašīnu satiksme starp divām pilsētām, piemēram, Francijas laukos, mēs taču tur neuzliksim ceļu nodevu. es, eh, man ir radies iespējas, ka Kristīnes kundze eh, dzīvo pilsētā kaut kur un tur ir vieglāk pārvietoties ar autobusiem vai reģionāliem vilcieniem ROR. E Bet ja mēs vēl uzliksim ceļu nodevas lauku satiksmei, tas patiešām būs eh, visai nepatīkami. Un arī kas notiek provinci, uz provinciāliem ceļiem, piemēram, arī Vācijā, mums vajadzētu domāt, kā ieviest šeit to nodevu un, piemēram, ja mašīnas nogriežas no automaģistrāles uz mazāks nozīmes ceļiem, tad tur radīsies problēmas. Tādēļ runājam par uh, lauku ceļu aplikšanu ar šīm nodevām. Es te saskatu problēmas. Tāpat tika runāts arī par sastrēgumu nodevām. Uh, Jūs sakāt, ka tas tiks rēķināts, ņemot vērā attēlumu un CO2 izmešus tad jā, es domāju, ar to jau ir pietiekami, un mūsu draugus de, no DHL mēs, piemēram, nedrīkstam uh, viņiem ļaut stāvēt sastrēgumā un vēl maksāt par to dubultu maksu. Asignēšana. Es, eh, mans viedoklis pilnībā atšķiras no dārgā kolēģa Koha. Ja mēs runājam par līdzekļu marķēšanu, tas eh, budžetārā ziņā ir šausmīgi sarežģīti. Es varu, piemēram, eh, šeit jums sniegt kādu piemēru, runājot par patvēruma sniegšanu bēgļiem vai citām neparedzētām uh, neparedzētiem izdevumiem. Arī tur ir grūti, piemēram, līdzekļus, kas paredzētu vienam mērķim, pēkšņi uh, atvēlēt kam citam. Priekšsēdētais kundze, runājot par motocikliem, varu piekrist. Uh, um, Fandālena kungam, jo arī tas ir saistīts ar manām personīgajām interesēm. Ja mēs runājam par padomi, Ieviešanas periods ir paredzēts apmēram uz 20 gadiem. Nu, tam nav nekādas jēgas. Es ceru, ka Kristīnes kundze tomēr parlamenta ieviešanas termiņu noteiks īsāku, jo padome strādā ļoti, ļoti gausi. Ja runājam par lēmumu pieņemšanas tempiem šeit parlamentā, jā, es ļoti cienu Pēteri van Dālenu, bet varbūt es eh, esmu paredzējis kāzu svētkus 24. mājā. Es arī nevarēšu ierasties tad uz balsošanu. Es jūs atbalstu priekšsēdētājs kundze 24. maijā būs balsojums un miers. Eiropas Savienībai ir jāstrādā. Mēs tik daudz runājam. Uh, Šī, uh, šis burbulis uh, pats sevi uztur, tas ir uh, pašpietiekams, bet ļoti daudzās jomās tas ir ārkārtīgi tālu no sabiedrības. Paldies, paldies, Va, Vim Fande Kampa kungs. Uh, Es atceros, eh, jā, es saprotu, ja jūs eh, esat nolēmis precēties, tad mēs nebūsim uzaicināti uz jūsu kāzām, jo šeit ir tātad neatbilstība mūsu grafikos. Jūs varat darīt, ko vien vēlties 24. maijā, bet centieties tomēr ierasties uz balsojumu. Pēter Lungrēnkungs, lūdzu. Tāks meķi, ok, stūtāk. Paldies. Eh, sirsnīgs paldies Koha kungam kas pieminēja kultūras mantojumu, vēsturiskos transporta līdzekļus, automašīnas, piemēram, Volvo no 1982. gada bez viena rūsas pleķīša simt tūkstošiem kilometru nobraucis. Tas taču ir vidē draudzīgi. Tad taču mums nav vajadzīgas jaunas automašīnas. Pilnīgi varu piekrist Koha kungam, ka tas ir kultūras mantojums, kas noteikti jāsaglabā nākotnēji. Tas, ka Eiropas Savienība grib noteikt papildus ceļas maksas infrastruktūras izmantotājiem, nu, lai viņi dara kā grib, bet tā ir nacionālā kompetence ja domājam par meža saimniecību, tur ir jātransportē eh, koku materiāli un dzelzceļš ir ļoti sliktā stāvoklī. Tajā nav pietiekami investēts to uzturēšanā un ne, nav nekā bīstamāka, kā braukt eh, ar dzelzceļu Zviedrijā. Tad es domāju, ka automašīnas ir vienīgais, vienīgā drošā alternatīva. Uh, Un lielās smagās mašīnas manā skatījumā ir vislabākā investīcija vidē, jo ja mēs gribam veikt lielākus attālumus, nu tad eh, taču labāk ar lieliem, lielām smagām mašīnām tas mazāk noslogos ceļus. Runājot par ceļu, eh, par transporta optimizēšanu, te mēs varam darīt daudz vairāk vidas labā, tas ir daudz eh, tāredzīgāk nekā noteikti ceļu lietošanas maksu, un Eiropas Savienībai, jā, ir tādas ambīcijas uzlikt uh, nodevas nacionāla līmenī, uh, lai ceļus uzturētu, un to tagad Eiropas Savienība grib kā tiešos ienākums sev uh, paņemt. Nu, tā ir tāda gandrīz kā piespiedu konfiskācija mums ir tik specifiski apstākļi Zviedrijā, Un tas vislabākais, kas mums ir mazapdzīvotos rajonos, tai ir autobusi ar diviem, trim eh, pasažieriem, kas tad veids lielus attālumus. Šie autobusi brauks, vienalga vai tie būs tukši, vai varbūt trīs cilvēki tajos sēdēs, tad ir daudz, eh, tad ir pat labāk, ja jums ir uh, privātu automašīnu, nekā likt šādiem tukšiem autobusiem braukāt šurpu turpu. Mm, tā kā mm, nav mums jāizdomā izlaik jaunas nodevas, tas neko labu nedos, mūsu skatījumā labāk optimizēt transportu. Paldies, Lundgrēna. Kungs, es esmu pierakstījusi, ka Krāmer kungam vēl vienu minūti tiks dots. Kādēļ mēs šodien debatējam par eiro viņieti? Tas ir jautājums, uz kuru jāmeklē atbildes. Mēs dzīvojam pasaulē, kas visu laiku mainās. Kādēļ? Jo ir piesārņojums. Piesārņojums ir 21. gadsimta epidēmija. Ja ir um, 500 tūkstoši uh, cilvēku, kas mirst pāragri tikai piesārņojumu dēļ katru gadu Eiropā. Tas taču nav normāli. Ir tik daudz automašīnu, smago automašīnu, un es jums gribu pateikt, ka jā, lielākā daļa automašīnu ir tikai viens vienīgs pasažieris. Lunkrēnkungs, es jums nevaru piekrist. Jūs teicāt, ka ir nepieciešamas lielās krāvas automašīnas, tām ir jābrauc pa ceļiem un tā tālāk. Es uzskatu, ka šīs krāvas var pārvadāt pa dzelzceļu. Tā mēs varam cīnīties pret piesārņojumu. Ir jāpalīdz. Ir jāmaina domāšana, domāšanas paradigmas, loģika. Tas ir ļoti svarīgi Mēs arī domājam par to, ko uh, paveikt nākamo paudžu labā, jo tā nākotne, kas viņus gaida, ir briesmīga, jo, piemēram, pat ja ir uh, skaists laiks, bet ir ļoti augsts piesārņojuma līmenis, ko tad darīt? Pateikt cilvēkiem, uh, ka jāpaliek mājās, bērni nevar iet spēlēties uz parku, palieciet mājās, uh, sievietēm grūtniecēm pateikt, palieciet mājās, jo ir tik augsts piesārņojuma līmenis. Uh, Tādēļ mums ir kaut kas jādara, mums ir jāmaina mūsu dzīvesveids. Jā, dažreiz tas ir nedaudz grūti. Jā, šis um, maksā, uh, piesāņotais maksā princips ir ļoti svarīgs. Tas ir jāievieš un jāievieš pilnīgi visur, jo mums ir arī jāievēro klimata mērķi. Ko vēl gribēju pateikt? Kad pie mums bija ieradušies kolēģi no Šveices, viņi teica, kravu pārvadāšana, tas viss notiek ļoti um, labi, mēs esam ārkārtīgi daudz investējuši dzelzceļā, paskatieties, tas ir radījis tik daudz darba vietu. Uh, un viņi tur nekautrēs, viņi runā skaidru valodu, viņi nedomā, mēs tur 10, 20% ņēmsim, kas notiks. Nē, viņi pieņem lēmumus, tālajušas lēmumus, un mēs redzam, ka tas patiešām ir atmaksājies uh, Šveicē, runājot gan par uh, piesārņojumu samazināšanu, gan arī par konkurētspējas augšanu. Tad ieguvēji būs visi. Lūk, tā mums ir jādomā, tā mums ir jālēmj. Noslēgumā gribu pateikt sēkojošo. Eiro viņetei nevajadzētu uh, būt kaut kādam ierobežojumam. Tas ir jāuzskata par, uh, tā ir jāuzskata par iespēju. Mēs jau negribam nevienu kaunināt, rādīt ar pirkstu uz lielākajiem piesārņotiem. Mēs vēlamies, lai vienkārši mūsu pārvietošanās, mūsu mobilitāte atbilst 21. gadsimta prasībām. Krāmerkungs, jūs lūdzat vienu minūtu. Monsieur, monsieur Vim van de Kamp, monsieur... Fanti Kampa kungs, jūs pēc tam. Par procedūru. Labi, uzreiz gribat teikt. Tad, kad eh, Krāmera kungam ir īs jautājums, labi. Bet ja viņš atkal tagad uzstāsies ar otro runu, nu tad gan es protestēšu. Es gribēju to vienkārši pateikt vienreiz. Alors, Monsieur Kramer, votre question. Kramer, kungs, jūs jautājums. Nē, man nebija jautājums. Aizliegts? Kādēļ? Kopš kuriem laikiem? Lūdzu, Kramer kungs, vienu minūti. Ar lauku reģioniem. Lauku reģionos eh, šīs ceļu nodevas ir ļoti mazas, par to neviens neuztraucās, bet ja mēs ieviešam ceļu uh, nu, lietošanas maksu, tad uh, tas nedrīkst būt atšķirīgi ar lauku reģionos. Un ja tad 24. būs šis datums, ja tad mēs aprecēsimies, mums būs kāzas, tad varbūt Pēteram Fandālanam būs vairākums, tātad eh, droši uz priekšu. Paldies, raugos komisijas virzienā. Bērnēs kundze, kur jūs atrodaties? Labdien! Lūdzu, jums vārds. Paldies, labrīt! Mums šis ziņojums sagādā ļoti lielu gandarījumu, arī diskusijas bija ražīgas. Revo Dalon kundze atbalsta komisijas priekšlikumu, paceļot ambīciju latiņu vēl augstāk un arī vairāk akcentējot principu piesārņotājs maksā. Ir ļoti labi, ka gan TRAN, gan NV komitejas šim jautājumam pievērš tik daudz um, uzmanības. Ja runājam par nodevām, referente un arī daži piedāvā paplašināt aptvērumu, lai tas attiektos arī uz motocikliem un sekundāras nozīmes ceļiem. Komisija to uzskata par ļoti svarīgu ieviesumu. Tas varētu arī. Um, labāk harmonizēt situāciju, un e, es gribēju tikai atgādināt, ka tas ir dalību valstu pārziņā. Ja tās uzskata šādas maksas ieviešanu par pamatotu attiecīgajos apstākļos, tās to var darīt. Ir jābūt arī nediskriminējošai. Um, pielāgošanai, runājot par dažāda veida automašīnām, par vieglajām automašīnām un smagajām automašīnām. Tur maksa ir jāievieš pēc iespējas ātrāk. Mēs arī atbalstām grozījumus um, attiecībā uz uh, nulles emisiju automašīnām, lai uzlabotu gan konkurētspēju, gan arī labāk aizsargātu vidi. Kā tiks izmantoti? šie līdzekļi. Dalību valstis vēlas uh, drīzāk uh, ieviest uh, tādas maksas, kas balstītos uz nobraukto uh, kilometrāžu, nevis uz ceļa pavadīto laiku. Mēs vēlētos uh, ar jums diskutēt par šo piedāvājumu. Dažādas grupas arī domā, ka varētu izmantot ārējās izmaksas. Uh, iekasējot maksu par sastrēgumiem. Esam arī dzirdējuši, ka uh, varētu uh, domāt par uh, ārējo izmaksu internalizāciju, um, pieminot sekundārs nozīmes ceļus. Katrā ziņā vienmēr ir jātur godā šis princips piesārņotājs maksā, atminoties, kas mums būs arī panākams diskusijās ar padomi. Būsiet dzirdējuši, ka padome atbalsta to, lai ienākumi tiktu reinvestēti transporta sektorā. Mēs te varam runāt par multimodalitātes uzlabošanu, par dzelzceļa uh, finansēšanu, kā arī esošo ceļu uh, uzturēšanu kārtībā. Mūsu priekšlikums gan bija piesardzīgāks nekā jūsu ambīcijas, ņemot vērā to, kā dalībvalsts attiecas pret līdzekļu asignēšanu. Ir arī jāatbalsta pasākumi sabiedrības informēšanai, lai cilvēki būtu informēti par to, kā šie ieņēmumi tiks izmantoti. Tad viņi arī būs labvēlīgāk noskaņoti pret šo sistēmu. Ir jāuzlabo, protams, arī ceļu drošība, šoferu darba noteikumi, ir ļoti daudz savstarpēji saistītu principu, un mēs tos nevaram citu no cita atraut. Mm, gribēju gan jūs nedaudz brīdināt pēc tā, kad esmu iepazinusies ar vairākiem grozījumiem. Pirmām kārtām izmaiņas šajā maksu režīmā. Komisija savā priekšlikumā noteica maksimāli par 5% mainīt uh, izmaksas, uh, neiekļaujot šajos rādītājos inflāciju. 5% izmantotājiem jau būs diezgan krietna summa, daudzi pieprasa vairāk elastības, uh, paturot prātā arī iespēju šo skaitli mainīt. Referenta piedāvā 15%, man šķiet tas ir absolūtais maksimums. Tas pat ir augstāk nekā piedāvātie 10% direktīvā, kas attiecas uz koncesijām. Un atšķirīgi noteikumi attiecībā uz koncesijām uh, mums ir sarkanā līnija, kurai pāri nedomājam kāpt. Te jau ir uh, cita veida noteikumi. Un nevajadzētu situāciju pārāk sarežģīt, kā arī radīt lieku birokrātiju. Jāpaskatās arī, kā tas viss ietekmēs uh, maksu sistēmu būtu jābūt um, elastīgākai sistēmai, un jādomā par ļoti rūpīgu uh, visu uh, maksu aprēķināšanas koeficientu. Mēs arī domājam par labāku sociālo un teritoriālo kohēziju ir uh, jādomā arī par uh, eh, 15% atlaides piedāvāšanu cilvēkiem, kas uh, ikdienā izmanto sabiedrisko transportu, lai brauktu uz darbu. Jādomā arī par situāciju lielās aglomerācijās, uh, jo tas varbūt vētu arī palielināt sastrēgumu daudzumu. Lai varētu šiem cilvēkiem, kam ir jābrauc uz citām pilsētām vai tāls ceļš jāmēro lai nokļūtu darbā, bieži vien nav nekādas alternatīvas, kā izmantot ceļu satiksmi. Runājot par ārējām eh, negadījumu izmaksām, mēs uzskatām, ka izmaksu internalizācijai var atrast labākas metodes, domājot gan par apdrošināšanu, gan par nodokļiem. Un maksas ceļi īstenībā jau ir vieni no drošākajiem Eiropā un ir ļoti daudz šoferu, daudz ir eh, ar dažādu braukšanas stilu, citi izraisa negadījums bieži un citi brauc ļoti atbildīgi. Tā tad mēs nevaram visiem te ieviest vienots nodevas. Paldies! Paldies, Bernērs kundze! Tagad atkal Vārds mūsu referentei noslēgumā Revodalona kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies arī ēnu referentiem, kolēģiem par viņu ieguldījumu šajās debatēs. Es gribēju īstenībā vērsties eh, pie Dominika un arī pie citiem kolēģiem. Es īstenībā pat negribēju tik daudz šeit runāt par līdzekļu asignēšanu Es atceros, par ko mēs runājam iepriekšējās sēdēs. Es ceru, ka mēs varēsim atrast pēc iespējas labāku kompromisu attiecībā uz to. Tas ir ļoti svarīgi, lai arī. Uh, pilsoņi pieņemtu uh, labāk šo pārēju no eiro viņetes uz jauno sistēmu. Jūs savu darbu padarījāt ļoti labi, un nākamajā ēnu referents sēdē mēs jau šo jautājumu varēsim vairāk iztirzāt. Tika runāts arī par koncesiju līgumiem. Šis jautājums izskanēja no vairāku kolēģu mutēm. Kā teica Dominiks Rikē, tie kontrakti, līgumi, kas tagad eh, ir spēkā, īstenībā pilnībā neievēro principu piesārņotājs maksā. Tieši tādēļ mums vajadzēs šos koncesiju līgumus nedaudz eh, adaptēt. Jā, protams, mēs nemainīsim legālās un juridiskās fineses, bet abiem principiem ir jābūt saskaņotiem. Un tā vairs nebūs eiro viņieta, mēs runāsim par eiro nodevu. Par balsojumu datumu es pilnībā atbalstu priekšsēdētājs kundzi. Mums ir jābalso 24. maijā. Atminieties, pirms gada Eiropas komisija piedāvāja pirmo mobilitātes pakotni, mēs uzņēmāmies savus pienākumus, mēs vēlējāmies paveikt visu nepieciešamo darbu no savas puses un uzskatu, ka ēnu referenti ir patiešām motivēti, entuziastiski noskaņoti un viņi vēlas pēc iespējas. Uh, ātrāk nobalsot, sagatavot tādu labu, stabilu tekstu 24. maijam. Protams, ja ir vēl paredzētas uh, citas komitejas sēdes, tad deputāti šeit ierodas. Man nekādu bažu nav par šo datumu. Bija arī. Mm, priekšlikumi par sekundāras nozīmes ceļiem, par to, ka tos varētu iekļaut arī aptvērumā. Tas nozīmētu, ka visi šādi ceļi būtu iekļauti sistēmā. Īstenībā tas ir dalību valstu ziņā un vietējo iestāžu ziņā eh, šādu priekšlikumu ieviest. Jā, Fante Kāmpa kungs, mēs te nerunājam par to, ka ar maksu būs aplikts brauciens no viena ciemata uz otru, bet ir arī daudz ceļu, kas. Um, uz kuriem netiek iekasētas nodevas, mēs vienmēr atceramies principu izmantotājs, piesārņotājs maksā, protams, tas neatieksies uz pilnīgi visiem ceļiem un celiņiem. Vienkārši vajag to labi nošķirt. Ja mēs runājam par uh, eh, sābiedrisko transportu uz ceļiem, par autobusiem, uh, lielajiem turistu autobusiem, eh, ēnu uh, referenti par to ilgi apspriedās. Ir jādomā, ko darīt, bet nebūs atkāps no principa piesārņotājs maksā. Mēs domājam par nobraukto attālumu, par uh, izmantoto ceļu par ceļa garumu. Un, protams, autobusi bieži vien ir ļoti svarīgs uh, transporta līdzeklis, kas ļauj jums nokļūt uh, mītnes vietā, uh, kur, piemēram, varbūt neatrodas tūmā dzelzceļa stacija, un šie daž, daži kilometri ir ļoti svarīgi. Es gribēju tagad sākt strādāt pie kompromisa grozījumiem. Lielas paldies arī Jānu referentiem par viņu atbalstu un ieguldījumu. Paldies! Labi, tas tā ir ceļa maksa mēs balsosim 24. maijā, ja viss notiks tā kā paredzēts. Kolēģi, nākamais darba kārtības jautājums. Arī nodokļu iekasēšana, došu vārdu Klūnes kundzei, tad uzstāsies ēnu referenti un citi kolēģi, kas vēlēsies to darīt, un beigās došu vārdu arī Eiropas komisijai. Klūns kundze, lūdzu. Nē, eh, thank you, Madam Chairperson. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Kā jau tika eh, teica, šis jautājums ir ļoti cieši saistīts ar iepriekšējo jautājumu par izmaksām, kā mēs apliekam ar a, maksājumiem un apliekam par transporta nodekļiem dažādus a, transporta līdzekļus. Un arī par to, kā dalību valstis ap, pielieto tā tad smagās, smagie transporta, transporta līdzekļi un to aplikšana ar nodokļiem un aptvērums, kā arī aptvērumu samazināšana. Es esmu absolūti pār šo jautājumu par 5 gadu periodi, un es piedāvāšu vienkāršošanas pasākums, kas ir vērst uz plašāku elastīgumu, lai samazinātu administratīvo slogu dalību valstīm un ievērošu dažādos nacionālās īpatnības. Tātad samazināju vienā solī samazināt un mainīt komisijas priekšlikumu par diviem soļiem. Tātad, principā, es atbalstu šo principu par lietošanas maksu attiecībā uz attālumu, nevis uz laiku, un tāpat arī izņēmums, kas ir iespējami dalību valstīs. Runājot par šo priekšlikumu, tas dod dalību valstīm elastīgumu samazināt maksājums vai arī ieviest tās sistēmas, kādas viņiem liekas piemērotākas laika brīdī un dod dalībvalstīm lielāku elastīgumu. 41 grozījums iesniegts dažādos jautājumos un daži uzsver to, ka elastīgums plašāks ir jādod dalībvalstīm. Citi ir par tiešu aplikšanu ar nodokļiem bet mēs varam diskutēt par to ēnu referentu sēdē. Tā būs aprīlī. Un kopumā grozījumi un uh, visi dokumenti rāda, ka uh, šis dokuments tiek atbalstīts, un uh, tas ir ļoti nozīmīgi mainīt atsevišķos noteikumus attiecībā uz smagiem kraus transporta līdzekļiem. Tas ir nozīmīgi tīpaši MVU. Uh, Mēs daudz diskutējam par MVU un par viņu lo, to lomu, bet daudziem MVU. Ja mēs eh, es, it īpaši domājam par eh, ceļu satīklojumu un eh, ceļu izmantojumu, transportējot preces, tas ir tiešām ļoti nozīmīgi MVU. Nu, tik tālu tas, ko gribēju teikt. Parādīsimies arī, kas notiek. Uh, arī citās valstīs un kas notiek ar citiem. Esam gatavi balsot 21. maijā un, kā jau teicu, grozījumu grozījumu noskaņa ir atbilstoša arī tam, ko es domāju. Un noteikti, ka mēs varēsim sasniegt vienošanos un varētu balsot arī 24. maijā. Merci beaucoup, Madame Klun. Paldies, uh, Klundz kundzei. Tas nav 21. mājas, tas ir 24. mājas. Vēlreiz 3-4 reizes atkārtošu šodien, tas ir 24. mājas. Es teicu 24. Klundz kundze saka. Bet, nu, oh, Priekšsēdētājs saka, es dzirdēju 21. vēlreiz atgādina 24. dariet, ko gribat, bet ieplānojot 24. 9. lai esat šeit. Sāksim diskusijas. Paldies par jūsu skaidrojumu. Tapadēlas kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies. Paldies referentei. Es esmu ēnu referente no sociāldemokrātiem. Uh, Un man liekas, ka Eiropas Savienībai ir uh, nepieciešams uh, efektīvs transports, kas atbilst ekonomiskiem, sociāliem vidas izaicinājumiem. Jā, mēs varam runāt par aplikšanu ar nodokļiem atkarībā no attāluma, tas būtu jauns, un samazināt ikgadējos nodokļus braucam rēkiem. Šodien redzam, kā šie nodokļi neatspoguļo reālu infrastruktūras izmantošanu, nav efektīvi attiecībā uz uh, piesārņojumu. Tātad ilgtermiņā vajadzētu ieviest šos uh, nodokļus, uh, kas ir pierādījuši savu efektivitāte dažādās dalību valstīs, tāpat arī investīciju jautājums ir nozīmīgs. Un komisijai vēlos eh, teikt, ka vērš uzmanību uz dažādiem riskiem, kas ir saistīti ar šiem pasākumiem. Nu, piemēram, šis pasākums jāstimulē transporta sektoru samazinot globālās izmaksas, samazinot eh, nodokļus varētu. Uh, negatīvu efektu uz reģionālām, vietējām vai nacionālām iestādēm uh, radīt. Tātad izmaiņas uh, aplikšanā ar nodokļiem ir vajadzīga pakāpeniskas uh, mērota pieeja, lai, uh, protams, uh, varētu uh, pielietot šo aplikšanu ar nodokļiem atkarībā no nobrauktās distances. Cik redzu, šī pieeja ir visu pieeja šajā jautājumā. Nu, mēs esam gatavi 24. Uh, maijam, lai varētu balsīt, un paldies. Rikai kungs, tagad vārds jums. Paldies, priekšsēdē kundze, un, nu, un pavisam īsi. Sākumā paldies referentei par ļoti veiksmīgi veikto darbu, un ir tiešām saskaņošana starp komisijas priekšlikumu un referents noskaņu. Un man liekas, ka to atbalsta arī lielākā daļa līdzreferenta. Tam jābūt koherentam, saskaņotam ar uh, direktīvu par uh, visiem jautājumiem, kas ir saistītiem tā saukto eiro ieņēmumiem vai eiro redevals ordināla nosaukumā, un mēs piekrītam arī tam, kādā garā ir sastādīts šis jautājums. Ir jābūt drīzāk saskanīgiem visiem etapiem. Pieci etapi samērā sarežģīti dalību valstīm un uh, visdrīzāk, ka nu, vajadzētu kaut ko vienkāršāku un arī uh, vairāk homogēnu. Un bez tam arī vajadzētu strādāt, lai būtu uh, harmonizācija iespējama arī tehniskā ziņā. Komisijas priekšlikums ir interesants, ziņojums ļoti labs, un uh, nav daudz grozījumu, līdz ar to domāju, ka nebūs daudz problēmu kas būtu ar šo eiro redevans jautājumu saistīts un a, ļoti veiksmīgi eiro ieņēmumu jautājumu saistīts un būtu labs ietvars, kas atbilstu mazo vidēju uzņēmumu ekonomiskajām interesēm un atbilstu arī šai nodokļu un vides a, izaicinājumiem, kuriem ir nepieciešami uzlabojumi. Nu, katrā gadījumā labs ziņojums, un es domāju, ka, nu, vismaz arī ļoti laba uh, sintētiska pieeja. Krāmerkungs, tagad vārds jums. Jā, paldies. Nodokļu likumdošana uh, problēma tāda, ka tas nav Eiropas projekts, bet dalību valstu lieta. Un, protams, ka mēs zinām, ka dalību valstīs nu, tiešām daudz neiedzības ar nodokļiem notiek. Es uh, pārstāvu Vāciju. Uh, Mēs runājam par dīzeļu skandālu un e, katrs litrs dīzeļa to 18 eiro centus e, atbalsta katrs nodokļu maksātais, lai arī mēs zinām, ka nodo, a, e, a, putekļi un a, NOx piesārņojums ir ļoti būtisks, 600 tūkstoši mirušo Vācijā ik gadu, bet vienalga tas tiek subsidēts. Labi, ka mēs diskutējam. Paldies par visu teikto. Paldies par uh, visu apkopojumu un sadarbību. Mēs uh, piedāvājam sekojošo. Ja mēs uh, šeit vēlamies ieviest vēl nodokli, tad vairāk faktori ir nozīmīgi, uz kuriem jāraugās. Pirmkārt, svars. Stāstīja par dīzeli. Dīzels izmanto nedaudz mazāk nekā benzīna motoru, tādēļ pirms 30 gadiem Vācijā praktiski tika nolēmts par subsīdijām, bet tādēļ, ka subsīdijas bija tik, au, tik lielas, mašīnas kļuva augstākas un smagākas, un pēc 30 gadiem bilance ir negatīva, lai gan toreiz sākumā bija pozitīva. Tādēļ esam par to, lai svars tiktu ievērots ar, pie aplikšanas ar notikumiem, un, protams, CO2 izmešana un arī sīkie putekļi un NOx izmeši pēc tā jāorientē aplikšana ar nodokļiem, kas uh, vairāk naudas izdod un kam ir tīrāka, labāka mašīna, kas labāk aizsargā uh, dabu. To nevajadzētu sodīt. Bet tas, kas domā, ka viņam jābrauc ar netīru mašīnu, nu tad tam arī vairāk jāmaksā. Tas būtu mūsu priekšlikums. Bet zinu, ka tas ir sarežģīti to īstenot. Bet nu diskusijās es domāju, ka būtu labi, ja to varētu ievērot. Paldies! Paldies, Krāmerkungs, saka Lundgrenkungs. Det är en intressant diskussion. Ja. Paldies. Jā, parlamenta deputāti labprāt saka, ka uh, transporta līdzekļiem jābūt vidē draudzīgiem, ka nevar būt pārāk daudz izmešu. Un iepriekšējā sēdē es uzzināju, ka es esmu vienīgais, kam piedara elektriskās automobīles. Es arī dzīvoju laukos, bet īstenībā man šķiet, ka lauku reģionos ir nākotne. Varbūt mums patiešām vajadzētu parūpēties, lai mūsu vārdi, lai mūsu darbi atbilstu mūsu vārdiem. Es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas braukā ar lieliem daudz degvielas patērēšajiem automobīļiem, kas arī rada milzīgus izmešus. Arī šeit parlamentā. Nu, lūdzu, tad um, pāriet uz citiem transporta līdzekļiem, nopērciet elektrisko automašīnu. Protams, jādomā arī par konkurences vairošanu. Ja Eiropas Savienība tagad iejauksies detaļu regulējumā, tas patiešām noies greizi. Kas notiek Zviedrijā? Zviedrijā, piemēram, tiek izcirsti mēži pašos ziemeļos, jo tiek runāts par to, ka tur ir jāizveido dzelzceļa līnija. Bet tur nav dzelzceļa. Mums īstenībā mūsu garajā valstī no uh, dienvidiem uz ziemeļiem ir tikai viena dzelzceļa līnija. Un uh, tur tādēļ daudz preču ir jāpārvadā tieši pa ceļiem ar smagajām automašīnām. Tur nav citu iespēju, jo dzelzceļa gluži vienkārši nav, nav infrastruktūras. Uh, Dzelzceļš arī nav tas pievilcīgākais transporta līdzeklis, tas netiek labi uzturēts kārtībā. Es esmu pret nodavām uz smaga, smagajām automašīnām. Ja tās tomēr tiek iekasētas, tad šīm nodavām jātiek investētām tiešā veidā infrastruktūras uzturēšanā. Piemēram, šoferis maksā nodevas un tikai neliela kripatiņa uh, nonāk pēc tam infrastruktūras finansēšanā. Bieži vien šie līdzekļi tiek izmantot vienkārši, lai aizlaupītu, uh, aizlaupītu budžeta caurumus, bet uh, pamatmērķim nekas netiek min ziedots. Paldies, tagad Elizabete no Eiropas komisijas. Jūs joprojām esat šeit, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Izteikšos ļoti kodolīgi esam visai apmierināti, ziņojums ir ļoti skaidrs, parāda skaidru virzību arī grozījumi. Kā jūs visi zināt, eh, nodokļi ir eh, dalība, no dalībvalsts skatījuma sensitīva joma, bet eh, var arī vēl komisijas piedāvājumu vienkāršot, un jūsu mērķis ir minimumu samazināt vienā solī ir pieņemams, bet piedāvāšu, ka ja jūs tā gribat rīkoties, tad mums jādod dalību valstīm elastība to darīt ātrāk nekā 2024. gadā, varbūt jau no direktīvas spēkā stāšanās brīža. Tas bija laikam viss, kas man piebilstams, tas ir, protams, cieši saistīts ar iepriekšējo ziņojumu, un mums prātā ir e, virsmēķis Eh, strādāsim, lai to iespējami pilnīgāk sasniegtu kopā ar padomu. Paldies, Vērners kundze. Klūns kundze, lūdzu jums vārds noslēgumam. Paldies, kā dzirdat, mums ir plašs konsens un labi nodomi, par to varam tikai priecāties. Atkārtošu, ka nodokļi ir dalībvalstu kompetence kā teica arī savā ievadrunā, par šo dokumentu ir un konsultācijas procedūrā. E, tātad padomēji nav e, pienākums mūsu viedokļu ņemt e, vērā, tā kā mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs varam gribēt šeit visu, visu savus vēlmes ierakstīt, bet tas ir tikai atzidums, to te nesam līdz likumdevējs. Bet, protams, mums būs labs pamats Eh, vienoties, šķiet, ka mēs tam tuvojamies, un eh, es domāju, ka nākamā mēnesī mums varēs būt ļoti veiksmīga auglīga sadarbība ar ēnu referentiem. Paldies ēnu referentiem par komisijas pārstāvu par ierašanos šodien un līdzdalību šī jautājuma apspriešanā. Paldies, Klums kundze. Balsojums būs 24. maijā 9.00. Gribēju to atgādināt. Salīnī kungs, labdien! Jā, tieši jūsu kārta. Ceļu lietotāju nodeva elektroniskās iekasēšanas sistēmas savstarpēja izmantojamība. Došu jums tagad vārdu, pēc tam uzstāsies ēnu referentu un vispārēji, kas vēlēsies piedalīties diskusijās. Salīnīkums, lūdzu. Paldies. apspriežamais ziņojums attiecas uz komisijas lēmumu pārstrādāt uh, direktīvu par telenodevu. Šeit ir dažādas problēmas. Komisija piedāvā tiekties uz diviem mērķiem, kurus es, mēs varam arī atbalstīt, vismaz es. Proti beidzot harmonizēt Eiropas elektronisko nodevu, telenodevu uh, eh, sistēmu. Šeit tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas. Tas ir mēģinājums eh, izstrādāt uh, kritērijus uh, harmonizācijai, lai savietojamība darbotos veiksmīgāk, un tad ir vēl uh, mums mērķis, eh, ja notiek, eh, ja nav ceļvietošanas maksas, eh, tad negatīvās šādas nesamības sekas mazināt. Šeit rodas vesela virkne juridisku problēmu piemēram, transporta līdzekļa izcelsmes valstī e, var pieprasīt no tās e, nepieciešamos datus, bet mums šeit e, nav vēl pilnīga juridiskā pamata. Un tā principā šāda iespēja tomēr pastāv no citām valstīm saņemt datus, un tad ir vēl problēmas ar tehnoloģijām. Pamatā šīs tehnoloģijas ir apsveicamas, bet mums ir daudz piebilžu. Manā pirmajā ziņojuma projektā, ko es pārspriedu arī ar ēnu referentiem, un ir saņemti daudz grozījumi, te ir pirmkārt tātad eh, ļoti tehniskais jautājums par frekvencēm. komisija piedāvā izveidot eh, platformu elektroniskai ceļu lietošanas maksas noteikšanai. pārējot eh, no frekvencēm 5,8 GHz uz 5,9 GHz diapazonu kas ir piemēroti inteliģentiem transporta sistēmām. Par to jau esam pārspriedušies ar ēnu referentiem, bet kopumā šis piedāvājums tika vērtēts negatīvi, tādēļ, ka uh, frekvenču pārējais izmaksas būtu lielākas, neapšaubām lielākas par ieguvumiem. Manuprāt, šeit jābūt realistiem un jāapsver nopietni palikt pie 5,8 GHz frekvences arī tā piedāvā vēl tehnoloģiskas iespējas. Un otrs ļoti tehnoloģisks jautājums RNPR nolasīšanas ierīces es personīgi, bet eh, šeit tomēr ar ēnu referentiem viedokļi dalās. Es biju piedāvājis veikt spēju ņemt vērā, kāda ir šai sistēmai kas nevienmēr ir visai skaidra. Mm, būtu, manuprāt, izskatāmas arī citas uh, maksas iekasēšanas sistēmas. Un dažādās valstīs tiek arī izmantotas dažādas sistēmas, bet eh, ar atšķirīgu tehnisko veikt spēju. Mums jāskatās, vai e, šo, šīs sistēmas darbotos uzticami. Pretējā mm, gadījumā, it īpaši, ja salīdzinām šīs sistēmas ar jau nobriedušākām, tas, tas, tie, tas nav īsti salīdzināmas lietas. Uh, Un kopumā mums ir jātiec uz to, kā mazināt iespēju izvairīties no maksājumiem. Treš, trešais tehniskais vai tehniski juridisks jautājums ir saistīts ar komisijas priekšlikumu uzskaitīt šīs pieļaujamās tehnoloģijas vai nu pielikumā vai atsevišķā pantā, to varētu risināt dažādīgi, bet ēnu referentu vairākums piekrīt man, ka šāds saraksts ir direktīvas būtiska daļa un tādēļ tai ir jābūt lemjošajā daļā. Mums bija arī 139. grozījums E, pieļaut pilotu projektus pagaidām attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām. Mm, tas ļautu mums saglabāt elastību, atvērtību attiecībā uz tehnoloģijām. Komisijas mērķis, protams, ir pāriet uz ātrāku sistēmu lai šī tehnoloģija, pieļaujama tehnoloģija saraksts varētu tikt uh, elastīgāk pielāgots, bet galvenais ir, lai mēs direktīvas galvenos mērķus sasniegtu un tomēr arī šī elastība būtu nodrošināta. Un visbeidzot pēdējais tehniskais punkts eh, attiecas uz dažu kolēģu piedāvājumu. Mm, direktīvas lēmjošajā daļā iekļaut arī pilsētas ceļu lietošanas maksu. Komisija to nevēlējās darīt, manuprāt, pilnīgi pamatoti, jo no juridiskā viedokļa tā ir pavisam savādāka lieta, kā ceļu lietošana, starppilsētu ceļu lietošana. Daži kolēģi to arī jau teica, ka uh, nevar pielīdzināt uh, starppilsētu un pilsētu ceļus, tas arī radītu pašvaldībām problēmas iespējams. tas būtu grūti nosakāms risks no pašvaldību viedokļu, e, tātad gan tehniskas, gan juridiskas problēmas es šeit saskatu, kādēļ, manuprāt, labāk direktīvā ko tādu neiekļaut, bet diskusijas par to ir atklātas. Un visbeidzot, kas vēl manā skatījumā diezgan nozīmīgi ir Arī ēnu referents sanāksmēs mēs par to runājam. Ir runa par ko tādu, par ko ir runa arī daudzos grozījumos, proti. netīri tehniski jautājumi, bet arī saturiski. Um, šeit mums jātiecas uz iespējamu ciešāku sadarbību ar komisiju, izskatot jautājumu, kuri elementi būtu iekļaujami direktīvā, piemēram, domāju par otro pāntu. Varbūt arī pakalpojumu sniedzējs, piemērojamība izmantošanai un tā tālāk un tā tālāk. Tie varētu būt apspriežami jautājumi, ko tas tieši nozīmē. Un tad um, lēmuma elementi, kas tiktu direktīvā iekļaut, es domāju, ka pakalpojumu sniedzējiem visi priekšnoteikumi ir izpildīti. Arī uh, eh, eh, nodevas iekasētājiem. Un pašās beigās kolēģi arī ieminējās par datu apstrādi. Šeit mēs vēl gaidām Libe komitejas atzinumu, kas eh, visticamāk lielā mērā eh, koncentrēsies uz sensitīvo datu aizsardzību. Tas kon kompromisos būs jāiestrādā. Tas būtu galvenais. 19. aprīlī mūsu nākamā ēna referents sanāksme un balsojums būs pat 24. mājā. Jā, paldies, un tagad sāksim diskusijas. Sākumā vārds Senālaus kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uzstāšos pavisam īsi, runājot par uh, to, kas tika pieminēts tikšanās laikā, tad, kad tikāmies ar ēnu referentiem, liekas, ka diskusijas virzās ļoti labā virzienā. Un atļaujiet teikt, ka mēs piekrītam daudziem punktiem, nu, piemēram, frekvence jāpaliek zem 5,8 GHz. Tāpat piekrītam tam, ka tehnoloģijas saraksts, kas ir izmantojams tele, eh, nodevi iemaksai, būtu ietverts tekstā. Bet tāpat arī vēl ir eh, jāturpina diskutēt gan par eh, šo direktīvu, gan par dažādiem piemērojumiem, dažādiem jomām. Un vēl viens jautājums, par ko varētu diskutēt, būtu numurzīmju automatiska nolasīšana, kas varētu mūsuprāt vienkāršo šo uztvers sistēmu un tāpat arī maksājums, kas ir jāveic. Domāju, ka referents ļoti labi Iezīmēju visas tās jomas, par kurām diskutējām, un nerunāšu plašāk, diskalzētāk. Tas, ko es pieminēju, ir uh, tādi ļoti precīzi punkti, un vajadzētu ar citiem referentiem par to runāt. Gribētu teikt paldies par atvērtību, un uh, uh, ceru, ka sadarbība būs veiksmīga. Nākamais runātājs Telečkas kungs Alde. Es Matejas van Lotenburgu vārdā uzstāšos. Viņš, diemžēl, nevarēs šeit sēdē piedalīties. Viņš ir pierakstījis dažādus punktus, nozīmīgi punkti. ETS direktīva Un Mateus to uzsver. Un tāpat arī es vajadzētu novērst uh, iespējumu uh, dubultošanu un arī nedrošību tiesisku. Tāpat arī tas, kas uh, skar uh, nevis tekstu, bet uh, pielikumus, elastīgums ir nepieciešams, lai varētu tehnoloģiskos um, progresu un attīstītos produktus izmantot, uh, nevis kavēt progresumu komisijai būtu jādod mandāts kompetis un parlamentu iesaistīšana novest tikai pie mm, termiņu kavēšanas. Noslēgumā gribu teikt, ka šīs direktīvas priek, aptvērums būtu, kā komisija piedāvājas. Tas ir tas, ko Matejos gribētu teikt par šo priekšlikumu. Paldies Teličkas kungam. Nākamais runātājs būs Vanta Lindenkungs. Paldies, priekšsēdēs, kundze, runāšu zviedru valodā un pieminēšu trīs punktus. Pirmkārt, mums ir nepieciešams ietvers kas a, ne tikai mūsu ceļus ietver, bet arī reģionus, jo daudzi, kas uh, izmanto automašīnu, pārvietoties pāri robežām ikdienā vai atvaļinājumā, vai arī preču pārvadājums. Nu, visu šo sistēmu vajadzētu uzlabot. Tad uh, interoperabilitāte, tas ir liels izaicinājums, un mums jāparūpējas par to, lai viss būtu arī mērķiecīgi ne tikai interoperabilitāti. Un tāpat arī ir ļoti nozīmīgi uzturēt eh, piesaņotāju maksātāju principu, jo visam jābūt tādai ļoti koherentai sistēmai, mazāk emisiju, mazāk transportu uz ielām un līdz ar to labāka savienojumība. Visādi citādi paldies! Viss ir veiksmīgi. Paldies Lundgrēna kungam. Ja vai jūs vēlaties uzstāties? Nē, Lundgrēna kungs, nē. Verners kundz, lūdzu jums vārds. Thank you very much. Uh, yeah, we would like to... Paldies. Paldies Salīnī kungam par referentu, par viņu plašo atbalstu komisijas priekšlikumam. Tas tiešām ir ļoti tehnisks jautājums, bet arī ļoti nozīmīgs uh, gan digitalizācijai, gan arī starpsavienotojumībai kas skar uh, elektroniskos maksājumus, un būtiskais jautājums ir ETS lēmumu un direktīva. Tika pieminēti dažādi grozījumi, ko visas frakcijas izvirz, jo tie um, atbalsta visu direktīvu tiesības uh, um, kategori, kategorijas, uh, caurskatāmība, atalgojums un tā tā. Mēs atbalstam šo parlamentu nostāju, lai plašāka prioritāte tiktu šiem elementiem sniegtos, ievietojot galvenajā tekstā kompromiss teksts padomē ietajā šajā pašā virzienā, līdz ar to es domāju, ka nu, tad tas tad tiks pārņemts direktīvā. Taču ir viens elements līnija kungu grozījumos, kuru, kuram nepiekrītam, neatbalstam. Tas ir tas, ka netiek atzīta automātiska uh, numurzīme atzīšanas sistēma. Salīnīkungs teica, ka uh, uzticamība ir zema, bet uh, daudz citi parlamenta deputāti pārstāv tādu niansētāku pieeju. Šis no, jautājums ir nozīmīgs un it īpaši nozīmīgāks uh, pilsētās, uh, apliekot mašīnas ar maksājumiem. Līdz ar to mēs gribētu to saglabāt un nākotnē likumdošana par frekvencēm. Protams, ka būtu uh, labāk, ja, ja tas būtu saistīts ar ATS, bet, nu, tagad mēs gribētu 5,8, kā mūsu oriģinālā priekšlikumā bija 5,8 MHz. Un pilotu projekti jau ir, eksistē, un līdz ar to, nu, nav problēmu. Uh, apkopot šos rezultātus. Vēl viens grozījums, eh, kas ir plaši atbalstīts, ir šīs sistēmas paplašināšana, lai apmainītos eh, ar informāciju par eh, pārkāpējiem un urbānās pieejas režīmiem. Un tāpat arī viņets un parkošanās samaksas Mm, komisija atbalsta visu šīs uh, schēmas, un uh, mums liekas, ka grozījumi ir ļoti liederīgi un uh, ir pareizā virzienā. Daži no jums piedāvāja grozījumos uh, dalību valstīm ne tikai likt par pienākumu uh, par uh, pārkāpēju un nemaksātāju identitāti, bet arī uh, palīdzēt viena otrai atgūt tās summas, kas nav samaksātas elektromaksājuma nodokļu sistēmās. Komisijas priekšlikumā tas jau ir paredzēts, bet kā iespējams u, nākamais solis piecus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā. Bet mēs tiešām arī saprotam, ka jūs gribētu ātrāk virzēties uz priekšu šajā jautājumā. Tas ir labs grozījums, un mēs varētu atbalstīt arī aplikšanu uzreiz. Salīnīkungs, lūdzu jums vārds noslēgumam. Jā, es domāju, ka mums ir plašs, plaša vienprātība. Varbūt atliek vēl dažus jautājumus atrisināt sarunā ar komisiju jo komisijas priekšlikumā ir daži tādi formulējumi, par kuriem mums būtu vēl jārunā. Tās ir definīcijas, piemēram, par reģioniem, kur būtu elektroniskā ceļu nodeva piemērojama, bet es domāju, ka pamats ir ļoti labs, mums ir visai plaša vienprātība, un es domāju, ka mēs varētu arī veiksmīgi pārstrādāt direktīvu. Komisijas piedāvājumi lielā mērā ir man pieņemam, arī kolēģi sacītais par tehniskajām problēmām. Esmu visai optimistisks, ka mums izdosies veiksmīgi pabeigt šo darbu kopīgiem spēkiem. Atkārtošu balsosim 24. maijā pulkstens 9. Tagad nākamais darba kārtības punkts. Pēdējais šajā priekšpusdienā gribētu pie mums sveikt Alberto Pretī. Došu jums vārdu, lai jūs mums pastāstītu par pētījumu, kas tika veikts par slaveno zīdu ceļu. Allez-y, venez nous rejoindre. Ici, ici. Alors, chers collègues, je vous rappelle. Dārgie kolēģi, gribēju jums atkārtot, ka zīda ceļš ir tirzniecības ceļš, kas saista Āziju, Eiropu un eh, tagad tiek domāts arī par savienojumu ar Āfriku. Tur ietilpst Krievija, Polija, Vācija, Francija, ļoti ambiciozs projekts. Ja mēs runājam kaut vai par budžetu, ja pareizi atminos, tas ir projekts, kur, kurā saskaņā ar aplēsēm būtu uh, ieguldīt apmēram 130 miljārdi eiro. Jāsaka, protams, mums ir arī jāizmanto zīda ceļš labāk, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Vai mēs jau tagad esam gatavi labāk eh, izkopt savus saiknes ar otru lielāko tautsāniecības lielvaru Ķīnu? Uh, Tie ir jautājumi, par kuriem šodien runāsim ar jums, un tagad došu vārdu jums uz desmit minūtēm, lai jūs mūs iepazīstinātu ar savu pētījumu. Pretīkungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Šī Belt and Road iniciatīva, jeb BRI, ir kopīga iniciatīva, lai uzlabotu savienojumību starp Āzijas un Eiropas kontinentiem. Geogrāfiskā platība ir ļoti liela. Šeit ir iekļauts 65 valstis un apmēram 60% no kopīgās a, pasaules platības. Tā analīze, ko mēs esam veikuši, strādājot pie BRI, demonstrē, ka ir, eh, protams, jābūt arī ļoti labai komunikācijas stratēģijai, bet nav tāda ļoti skaidri izstrādāta attīstības plāna, nav arī vēl joprojām pieejams līgumu saraksts. šķiet, eh, ka īstenībā tas vairāk atbilst eh, Ķīnas attiecībām ar individuālām valstīm, nevis tādam patiesi globālam projektam. Ķīna vēlas uzlabot eh, starptautisko sadarbību arī ekonomiskajā jomā, galvenokārt runājot par piecām jomām - politikas koordinācija, kapacitātes veicināšana, tirzniecības investīciju liberalizācija, finanšu sadarbība, kā arī humānā kapitāla apmaiņa. Šie Ķīnas mērķi ir uh, izkristalizējušies, konsultējoties arī ar iesaistītajām pusēm, un, protams, galvenie mērķi ir veicināt, vairot Ķīnas eksportu, kontrolēt loģistikas ķēdes. Uh, uzlabot ekonomisko konverģenci visā krīnē, visā Ķīnā, kā arī uh, Eh, palielināt Ķīnas eh, nacionālās valūtas izmantošanu. Tiek arī domāts par alternatīviem ceļiem energoavotu importam. Ja mēs runājam par Ķīnas iesaisti BRI, Galvenokārt tiek runāts par aizdevumiem, eh, ko piešķir finanšu institūcijas, ka arī notiekam, mm, tiek iegādāti aktīvi ārzemju uzņēmumos. Ir jau vairāki projekti, kas ir saņēmuši finansiālu atbalstu no Ķīnas. Ķīna investē daudz. Ir arī investīcijas, kas ir veiktas Eiropas Savienībā, lai varētu uzlabot infrastruktūru. Ķīnas uzņēmumi ir nopirkuši arī aktīvus, akcijas gan Eiropas ostās, gan arī lidostās. Centrālās un Austrum Eiropas valstīs, kā arī Rietum Balkānos pārsvarā ir šie ieguldījumi lietostā, bet, ja run, lidostās, bet ja runājam par ostām, par kuģu ostām, šeit situācija jau ir visai homogēna visā Eiropā. Ķīna iesaistās projekta īstenošanā, galvenokārt eh, vedot sarunas ar dalību valstīm divpusēji. 20 eh, dalību valstis ir parakstījušas BRI eh, saprašanās memorandu līdz 2014. gadam. Ir 16 plus 1 formāts, kas tiek izmantots kā ietvers, lai sadarbotos ar centrālās un austrum Eiropas valstīm, lai varētu piesaistīt arī jaunas investīcijas BRI finansēšanai. Mēs runājam par 11 ES dalību valstīm, 5 Balkānu valstīm un, protams, Ķīnu. Ir jādomā par labāku gan Eiropas, gan Ķīnas investīciju koordināciju, lai nebūtu pārklāšanās un lai līdzekļi patiešām tiktu izmantot produktīvi. Ja mēs runājam par šo eh, Belt and Road iniciatīvu, kā tā ietekmē Eiropas eh, infrastruktūru, pagaidām vēl pārāk daudz prognožu nevaram izdarīt, bet piešķirtie Piešķirtās investīcijas ir tikai neliela daļa no kopīgā investīcija apjoma. Infrastruktūras kapacitātes uh, uzlabošana arī pagaidām nav prognozējama tuvākajā nākotnē. Jūs varat šeit arī redzēt skaitļus, cik liels ir bijis tirzniecības apjoms 2016. gadā starp ES un Ķīnu, un ir arī prognozes attiecībā uz 2040. gadu. Uh, Pārsvarā preču aprites starp Ķīnu un es notiek pa jūras ceļu. Mēs uzskatām, ka BRI varētu nākt par labu galvenokārt uh, Dienvidē Eiropas ostām. Un ir lēš, lēšams, ka aptuveni 3 miljoni vairāk preču vienību tiks pārvadāti pa dzelzceļu 2040. gadā. Kādas ir BRI iespējas? Ķīna ir gatava vadīt daudzus celtniecības projektus, tajā skaitā uzņemties arī attiecīgos riskus, tiks izmantots dzelzceļš kā alternatīva gaisa un arī jūras transportam. Uh, tiek lēsts, ka aptuveni 50-60 eh, papildus vilcienu dienā varētu kursēt 2040. Eh, gadā. Ja eh, tas atmaksāsies, tad, protams, šie pakalpojumi būs liels ieguvums arī Eiropas rūpniecībai. Un tas labāk varētu arī garantēt tādu gludu šo tirzniecību starp austrumiem un rietumiem un būtu liels iegūms arī Eiropas eksportētājiem. Protams, neaizmirsīsim arī muitu un dažādu muitas procedūru sarežģītību, ko šis jaunais projekts varētu padarīt vienkāršāku. Kādi izaicinājumi šeit rodas? Uh, Ķīna eh, šeit ir ļoti dominējoša un, protams, jaunais projekts varētu tikai palielināt šo Ķīnas smagsvara statusu starptautiskajā tirzniecībā. Ne Eiropas Savienības dalība valstis eh, varētu projektus neīstenot tik labi, jo nav pilnīga infrastruktūras atbilstība. Ķīnas finansējums nevienmēr ir pieejams un Arī uh, transporta infrastruktūras kultūra, tur ir citādāk, tātad sniegtie pakalpojumi nevienmēr būs pietiekami stabili. Nav arī tāda pietiekami uzticama investīciju plāna. Pēdējās divas piezīmes attiecas uz nozīmīgiem izaicinājumiem, runājot par piekļuvi tīrgiem, par apusēgumu principa ievērošanu un godīgiem noteikumiem abās pusēs. Vai Eiropas Savienības transporta infrastruktūra ir gatava, lai varētu sākt izmantot šo BRI? Mēs uzskatām, ka galvenokārt Ziemeļjūras, Baltijas jūras koridoru šī jaunā sistēma, jaunais projekts ietekmēs ļoti spēcīgi, bet mēs vēl nesaprotam, vai tur būs vērojami sastrēgumi, vai arī mazināsies kapacitāte. Pagaidām mēs nevaram arī komitejai pateikt, kā tas nākotnē varētu ietekmēt TNT programmu, jo nesam vēl apkopojuši pietiekam daudz informācijas. Kādus ieteikumus šodien varētu paust? Pirmām kārtām ir uh, jāuztur dialogs, ir jāturpina sadarboties ar Ķīnu, ir uh, jānoskaidro, kāds tad konkrētāk izskatās šis BRI plāns un ir jāstrādā pie savienojamības platformas. Katrā ziņā ir jāaizsargā Eiropas uh, intereses, uh, jāturpina saglabāt panāktais progress par uh, eh, ES Ķīnas investīciju vienošanos ERTMS sistēmai ir jābūt uh, joprojām standartam uh, un uh, to vajadzētu izmantot plašāk arī ārpus Eiropas Savienības. Protams, jābūt pilnīgai apusējībai, runājot par piekļuvi tirgiem, un ir uh, labāk jāpārbauda tiešo ārvalstu investīciju ietekme uz uh, šo projektu, lai varētu arī aizsargāt Eiropas uh, intelektuālo īpašumu. Ķīna būtu jāmudina. Uh, ievērot ESO eksporta kredītu vadlīnijas un visu beidzot ir uh, regulāri jāpārskata, jāizvērtē, kā BRI um, ietekmēs TNT. Ir uh, jāveic īpaši pētījumi, kas attiec uz ekonomisko platformu un um, TNT koridoru savienojamību, kā arī uh, atsevišķus BRI koridorus. Te es varētu pirmām kārtām pieminēt šo Ziemeļjūras, Baltijas uh, jūras koridoru, kā arī koridoru no Ķīnas caur Kazahstānu uz Baltkrieviju, Poliju, Vāciju un Nīderlandi. Paldies! Paldies, pretīkungs! Paldies par šo prezentāciju. Tagad nekavējoties uzsāksim debates tieši par zīda ceļu. Vims Fantekāms, pirmais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Esmu ārkārtīgi pateicīgs Pētrī kungam par šo veikto pētījumu. Es strādāju Eiropas parlamentā arī ES Ķīnas delegācijā. Kādreiz to sauca par Obor, Van Belt, Van Road iniciatīvu, tagad to sauc par BRI. Beidzot mums ir uh, jāsāk runāt skaidra valoda. Es dzirdēju ļoti daudz vērtīgas informācijas šodien. Es gribēju pavaicāt, vai par šo ziņojumu tiek diskutēts arī ārlietu komitejā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs ģeopolitisks jautājums. Es uzskatu, ka gan AFET, gan arī INTA komitejās par to būtu vērts debatēt. Ja mēs runājam par Ķīnas tautas, Ķīnas Demokrātisko republiku un Eiropas Savienību, šīs attiecības ir tādas ļoti mutuļojošas. Ieteikumos 18. lapusē šorīt izlasīju dokumentu. Ieteikumi ir ļoti pieklājīgi un ļoti uzmanīgi. ja tiek runāts par to, kas būtu jāpaveic ES. Būšu vairsirdīgs. Ja mēs sarunājamies ar ķīniešu kolēģiem, viņi visu laiku smaida, viņi vienmēr ir pieklājīgi, viņi vienmēr vēlas sadarboties ar Eiropu. Bet jāsaka, ka mēs te varam runāt par zināma veida koloniālismu. Es ļoti atvainojos, ka izmantoju šo jēdzienu. Bet kas te notiek? cik liels ir investīcija apjoms, tie līdzekļi, kas ir Ķīnas rīcībā. Mēs jau vakardien par CEF runājam, un salīdzinām ar Ķīnu, mēs patiešām esam tādi kā nabadziņi. Ko tad gal galā Ķīna vēlas panākt? Pretīkungs ļoti pareizi pateica. Ķīna netirgojas ar Eiropas Savienību, bet gan ar atsevišķām dalību valstīm un pirmkārtām ar dalību valstīm Austrum Eiropā. Ja mēs vēlreiz ar acīm pārskrienam šim ziņojumam un skatāmies, kādus projektus Ķīna finansē gan Austrum Eiropā, bet arī Rotterdamā, manā dzimtajā valstī, tur arī viņi ir daļa no termināla iegādājušies Tad visu to apkopojot, man rodas jautājums pretī kungam. Ko tad darīt tālāk? Mēs jau, protams, varam saglabāt savus pieklājīgās manieres, bet investīcijas norisinās ļoti ātri. Tās ir milzīgas summas, kas tiek apgrozītas. Vai mēs esam patiešām arī tik ļoti gatavi iesaistīties šajā brīv projektā, ko Ķīnas valdība tik eh, laipni smaidot mums prezentē? Tehniski jautājumi arī man ir. Prētīkungs, varbūt jūs kaut ko varētu pateikt par Āzijas infrastruktūras investīciju banku un NDB. Kāda ir šī proporcija? Šeit ir ļoti daudz saīsinājumu. Ķīnas jaunās attīstības banka. Vai patiešām man ir eh, taisnība, ka šai attīstības bankai ir daudz eh, lielāka iespēja piešķirt kredītus nekā, nekā Azijas investīcija bankai? Ko es vēl gribēju pieminēt? Eiropa attiecībā uz pasaules standartiem nav tagad eh, varbūt pašā labākajā lomā izmantojot ERTMS. Priekšsēdētāji gribēju arī eh, atkārtot jautājumu, par kuru mēs runājam turisma jomā pirms dažām nedēļām. Kas tad notiek ar apusējīgumu? Runājot par mūsu investīcijām Ķīnā, tas joprojām ir ļoti ierobežots. Es negribu tagad uh, radīt paniku, visu uh, mālēt melnu, bet lasot šo ziņojumu, iepazīstoties ar milzu investīciju skaitļiem, simtiem miljārdu. Un, piemēram, mums te ir Eiropā CEF 23 miljārdu. Labrīt, kas tad tas ir? Paldies! Paldies, Vim Vandekampa kungam! Uh, un uh, tagad uh, nākamais uh, runātājs. Ertuga kungs. Jā, paldies. Paldies no manas frakcijas arī par ļoti interesantu ziņojumu un arī pētījumu. Nu, kā lai saka, Eiropas Savienībai ir uh, punkts, kur atpaliekam, proti mēs esam savienība, nevis uh, uh, Eiropas Savienotās valsts, un to, to skaidri redzam ka dažādās 28 um, um, dalību valstis um, ar šo jautājumu strādā. Ir dalību valsts, kas ir ļoti interesētas, jo ekonomiskie aspekti un uh, izaugsme tiek no tā cerēta, un ir dalību valstis, kuras to redz atšķirīgi, vai arī nav vēl uh, sapratušas uh, potenciāli Ķīna. Tā ir pavisam cita valsts forma, konstitūcija un tā, nu, teiksim, īsteno lēmumu savādāk. Taču domāju, ka šeit jāredz prioritātes un jārīkojas. Ja mēs runājam par šo jauno zīdu ceļu, tad, nu, skaidrs ir, ka trīs galvenie vai arī četri spēlētāji - Ķīna, Centrālā Azija, Krievija un Eiropas Savienība. Tie ir tie četri lielie aktieri kas eh, jāmēģina apvienot pie viena galda. Pats esmu Centrālā Azijas delegācijas eh, deputāts šajā grupā strādāju, un Centrāla Āzijas valstis ir ļoti interesētas. Manuprāt, mums ir pārāk maz tirdzniecības apjoms ar šīm valstīm. Jā, zinu, ka daudzi teiks, eh, ka šeit ir cilvēktiesība jautājumi un citi. Jā, tas ir pareizi, bet tas nenozīmē, ka mums vajadzētu atturēties no viss. Bet mums vajadzētu izmantot iespēju, veidojot šādu savienojumu, kas ir globāls, mērogā un interesants 22. lapas pusē. Tiek uzskaitīti dažādie ekonomiskie koridori, divi - Ķīna, Mongolija, Krievija un jaunais uh, Eirāzijas uh, koridors ir koridori, kas savieno šīs valsts ar Eiropu Un man liekas, ka mums vajadzētu ne tikai vērsties pie Eiropas Savienības, bet pie Eiropas kā tādas ir valsts Eiropā, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts. Taču arī a, eh, ir iespējams, ka šajā ceļā varētu mums palīdzēt noslēgt trūkstošos elementus. Un galu galā ne tikai nauda. Piekrīt Vandekām kungam, bet politiskais aspekts lems, politiskā griba lems, vai un cik tālu mēs šādu lielu mamutu projektu vēlamies veidot. Tādēļ varbūt, ka es piedāvātu, tika pieminēts AFET, bet arī Centrālā Azijas delegācija varētu ielūgt kopējā sēdē TRAN, AFET un Centrālās Āzijas delegācija, lai diskutētu par šiem jautājumiem. Un galu galā, protams, dalībvalstis kaut kādā veidā uh, Viņām vajadzētu vien, vienā veidā rīkoties, bet no Eiropas parlaments un mūsu komiteja var sniegt vērtīgu palīdzību, lai tas tā būtu, jo pat tagad daudzos līmeņos tiek runāts, bet maz konkrēti darīts. Paldies! Paldies ar to kungam, tagad Teličkas kungs. Paldies priekšsēdētājs kundze. Paldies pretīkungam. Augstu vērtēju šo pētījumu un iniciatīvu. Tas ir ļoti informatīvs dokuments īstajā laikā. Jau tika pieminēts, cik strateģiski nozīmīgs ir šis jautājums. Bet man liekas, mums nevajadzētu sevi muļķot. Mums pašiem ir mm, neliela ietekme, vai ķīnieši virzīsies ar pilnā ātrums priekšvainē. Visdrīzāk, ka tas tā notiks, ir izteikta stratēģija, ne tikai ekonomiska, bet ģeopolitiska mērķu īstenošana. Un tas uh, ir lēmts visaugstākajā līmenī Ķīnā. No otras puses, mēs runājam ar stratēģisko domāšanu un uh, ārējā savietojamība un lēmumi, kas tika pieņemti es pirms 30 gadiem un austrum robežas, mēs aizvien vēl saskaramies ar šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar dažādiem tehniskiem jautājumiem. Nu, mums nu nevajadzētu muļķot arī attiecībā uz uh, to jautājumu, kas tad uh, būs operators, kādi vilcieni, kādi uh, kāda infrastruktūra un tā tālāk, mūsu ietekme nebūs liela. Nu, nedaudz vismarģināls. Es domāju, ka ir nu, pēdējais laiks, lai mēs proaktīvi rīkoties. Ir dažādi argumenti un, un uh, iebildes, bet, uh, ja pareizi atceros, uh, pretī, kungs, jūs teicāt, ka mums vajadzētu analizēt situāciju. Uh, cilpas ielim, bet, nu, ja mēs paliekam tikai šeit, tad citas puses ātrie soļi mums varētu nostādīt tādā nērtā pozīcijā. Mums ir vajadzīgs kas daudz vairāks, mums jābūt proaktīvākiem, mums ir nepieciešams tas, ko es a, saukt par vienoto transportu a, politiku vai ārējo politiku. TNT projekts vajadzētu izskatīt, katrs no tiem ir ieviests balstoties uz uh, kaut kādas, um, kaut kādu pētījumu, piemēram, Ziemeļjūra Baltijas koridors. Es uh, vien uh, atceros šo īstenojības pētījumu. Tika vērtīts, nu, dažādas, dažādi tirdzniecības aspekti no Ķīnas, Kazahstānas un citi. Man liekas, ka mums vajadzētu pārskatīt šos pētījumus un uh, skatīt, kas, ja tas tiek uh, īstēts, kā tas uh, mainīs projekts, kuros esam biljons investējuši un to vēl darīsim. Tas arī mums parādīs, uh, kāda ir ietekme. Ja no Kazahstānas un uh, citām valstīm būs šis spiediens, ir tik ļoti vienkārši no A uz B pārvietot kravas. Es tiešām skatos uz to neatkarīgi no tā, cik tālu pavirzies šis eh, darbs un rekomendācijām šajā pētījumā. Galvenais jautājums šeit ir nonākt pie kopējas transporta politikas. Raugoties pāri es eh, robežām un tieši šajā brīdī es esmu uh, no valsts, kas augstākajā politiskajā līmenī ir šajā vienpusējā politiskā saiknē ar Ķīnu, ieskaitot Ķīnas prezidentu, nu, saka, ka viņš aktīvi darbojas. Tātad AFETam un šim parlamentam jābūt ārkārtīgi aktīvam, ja mēs vēlamies, lai daļas no es tik vienkārši uh, atšķeltas, un ja mēs vēlamies novērst nu, negatīvu ietekmu uz tirdzniecību un citu, mums ir nepieciešama skaidra, vienota politika ar skaidru izvirzi. Bet neesmu naivs, lai domātu, ka tas varētu, varētu novest pie kaut kā vairāk nekā tikai pie kaitējuma ierobežošanas. Varbūt, ka mums vajadzētu būt vairāk laika diskutēt detalizēti, lai uz tāda tehniska un uh, informatīvāka pamata diskutētu, ko mums komisija varētu sniegt. Paldies! Paldies! Paldies par šo ļoti interesanto pētījumu. Komisija 7 decembrī saņēma no manas pieprasījumu. Es uh, uzdevu jautājumu par dažādu Eiropas ostu situāciju. Jautāju komisijai, kāds seku novērtējums ir veikts, lai zinātu, kāda strateģiskā nozīme Ķīnai būs Eiropā. Vajadzētu novērtēt investīcijas un arī uh, ietekmus darbaņēmējiem. Uh, Eiropas komisijas atbildi nav ļoti izsmeļoša. Tikai dažas kontrolas tika veikts, kas būtībā ir labi, taču es domāju, ka mums daudz vairāk jāraugās uz Ķīnas investīcijām dažādos aspektos. Nu, ne tikai iedzīvotāju pieaugums ir viens no kritērijiem. Tāpat arī pieeja izēvielām komerciālie tirgi. Man liekas, ka jādomā arī par to, ka šeit tiek veikts eh, mēģinājums eh, kontrolēt loģistikas eh, savienojumu punkts, un liekas, ka jābūt alternatīvai. Nu, paraudzīsimies uz Balkāniem. Man liekas, ka mm, vajadzētu izmantot alternatīvos ceļus, jo jūras ceļš ir tas nozīmīgākais. Un būtu jāparaugās, kāda transporta kapacitāte būtu izmantojama un kur ir mazāk barjeru. Ķīnai vajadzētu vienmēr būt alternatīvai. Nu, ne tikai koncentrēt visu uz vienu satiksmes ceļu. Jo būtībā runa iet par teritoriālu saistību un līdz ar to arī jautājums. Varbūt, ka ir iespēja pieprasīt pētījumu, tātad ietekmes novērtējumu un vērtējumu par sakām ne tikai eksportam, kas interesē Ķīnu, bet tas, kas interesē Eiropu. Kādas iespējas ir, lai mēs varētu būt aktīvi aktieri, lai mēs eksportētu? Tas ir pirmais jautājums, un otrais jautājums. Uh, Vai jūs zinat, kādi pasākumi šodien tiek veikti un kādā veidā notiek finansējums? Un cik tā mēs jau esam atkarīgi no Ķīnas? Jā, tagad Rikē kungs. Paldies, priekšsēdājs kundze. Es uh, Vina Vande Kampa teikto uzklāsīju, jo viņš tā ļoti samērīgi runāja par bažām, kas ir diezgan reālas, un saturs ir ārkārtīgi interesants. Un uh, starptautiskā apmaiņa, tās vienkāršošana un tā tālāk un tā joprojām ir kaut kas tāds, kas uh, dod labumu visām pusēm un uzlabo globālo situāciju, izņemot tikai to, ar ko diskutē par šiem jautājumiem. Un kam un kā notiek uh, diskusijas. Nu, mēs runājam par valsti, kas ir totalitāra, kas uh, nav brīva uh, un uzņēmums vada valsts un kas uh, vērs pie ļoti, ļoti daudziem uh, sarunu partneriem. Uh, jo Ķīna diskutē ar katru no valstīm starptautiskā reģionālā līmenī, un situācija ļoti fragmentēta, un arī Eiropas situācija. Otrakārt, bez tam ir skaidrs, ka tiek uzrunāti visvājākie ekonomiskie rajoni transporta jomā. Otra piezīme. Finanšu apmaiņas ir uh, unilaterāls, vienpusējs. Un finanšu uh, projekti no Ķīnas puses ir ļoti saistīti ar Ķīnas noteikumiem. Tas man satrauc gan kvalitatīva, gan finanšu jomā. Un piezīme, ko var izteikt, ir kapacitāte, lai uh, uh, kontrolētu vai apturētu šo soli uz priekšu. Uh, Nu, tā kā 19. gadsimtā Eiropas valsts rīkojās, bet tā vietā, lai misionārs un nu, militāru personas sūtītu, tagad tiek sūtīti finansisti un loģistikas speciālisti. Nu, principā līdzīga situācija, bet nu vienpusēji tas notiek. Un tad, kad mēs redzam, ka nav nekādas savstarpējības, tad jāsāk tiešām ļoti bažīties. Nu, neokoloniālisma. Uh, doma. Un esmu nobežījies par ļoti vājo reakcijas spēju un divpusējām iespējām un uh, iespējām diskutēt starp dalību valstīm. Mēs, ja jūs raugties uz karti, kas ir piedāvāta, ļoti interesanti. Tā parāda, ka Indija pret to ļoti specifiski izturs un arī ģeostrateģiskās Ķīnas intereses tiek, eh, tiek, eh, šeit tiek redzams. Un kontrola, kāda ir gan finanšu, gan organizacionālā ziņā, ja mēs runājam par plat, loģistikas platformām un ceļiem, tad, kad tas viss ir Ķīnas pusē. Nu, visdrīzāk, ka mēs eh, runāsim par to, kas notiek, un ja mēs redzam, kas notiek Āfrikā, tad arī var, var, var šaubīties tiešām par nākotni. Tā tad bri ir Ķīnas labā liels koloniāls projekts, un bez tam liekas, ka vairāk mēs tā kā uz visām pusēm skrienam nekā veidojam uh, organizētu atbildi. Un jāsaka, ka mēs turpinam loģistikas un transporta ziņā tās taktikas, kādas ir bijušas pirms rūpniecības, kas bija protekcionismu laikā. Un jautājums, ko gribu jums uzdot noslēgumā. Kā jūs domājat, ziemeļu ceļš, arktiskais ceļš, kāda ietekme tam būtu uz Ķīnas projektiem. Jo es runāju par Ķīnas uh, projektiem, jo nav neviena cita izņemot Bērī. Paldies, uh, Dalonde kungs, uh, pēc Riketa kunga. Riket. Paldies. Paldies, priekšsēdz kundze, ļoti aktuāls ziņojums Šim projektam milz potenciāls, bet arī lieli riski. Potenciāls ir tāds, ka, ja infrastruktūra tiek attīstīta, tad daudz kas no gaisa transporta var tikt pārcelts uz dzelzceļa transportu eh, līdz pat 80% līdz 2040. gadam, ja mēs dzelzceļu attīstīsim neattīstīsim, tad mums nebūtu ilgspējīga alternatīva. Bet risks ir tāds, ka Ķīna būs tā, kas šo infrastruktūru finansēs, un nebūsim naivi, kādas, kā tas ietekmēs globālo tirdzniecību. Es apsveicu šo ziņu, bet es domāju, ka mums šī, šo procesu ģeopolitiskās sekas būtu jāanalizē rūpīgāk, un es atbalstu Vīma uh, Fandekampa priekšlikumu šos jautājumus apspriest arī ārējās tirdzniecības komitejā. Revo Alonkundze, paldies eh, par šo prezentāciju, kas ļoti nāk īstajā brīdī. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs runājām par Trumpa paziņojumiem, kas attiecās uz alumīniju un tēraudu. Uh, Eiropas Savienībā, protams, šī uh, nelojālā konkurence mūs ietekmē arī ņemot vērā to, ko dara Ķīna. Transporta sektors, protams, arī ir ļoti svarīgs. Labi, ka šīs diskusijas tagad notiek. Mums gan ir jābūt vēl ambiciozākiem, mums ir jāsaprot, ko tad varētu darīt Eiropas Savienība, komisija un, protams, arī parlaments kā līdzlikumdevējs. Eiropas Savienībai ir jāizmanto savas iespējas, tai ir jābūt vienotai šajā jomā. Mēs nevaram reaģēt tikai ar atsevišķu dalību valstu balsīm. Jāsaka, tas ietekmēs, šī, šī spēcīgā Ķīnas konkurence ietekmēs sektoru visās jomās, dzelzceļu un visas pārējās. Uh, Vai jūs varētu kaut ko vairāk pateikt par ātrvilcienu starp Bukaresti un Budapeštu un ko Ķīna dara šajā jomā? Vai jūs varētu garantēt, ka tiks ievēroti lojālas konkurences noteikumi mūsu industrijas interesēs? Paldies! Paldies, Kristīne! Arī man pašai ir daži jautājumi, es jau pieteicos runāt. Es saprotu, ka vēl nav finanšu prognožu Bet mēs runājam par aptuveni tūkstošu miljardiem eiro. Ķīnas valdība jau pēdējo gadu laikā ir uzsākusi darbu. Ir 68 uh, valstis, kas ir gatavas uh, iesaistīties projektā, ir 260 projektu līgumi jau parakstīti. Tagad um, Arī papildināšu Vinosende Kampa un Dominika Rikē teikto, tas rada patiešām lielas bažas. Pilsoņi Eiropā pirmām kārtām ir nobažījušies par publiskā tirgus caurskatāmību, par sociālajām un vides normām Ķīnā kā arī vai šādi projekti patiešām nāks par labu Rietum Eiropai. Šeit rodas ļoti vienkārši jautājums. Vai Ķīna ir gatava tagad uzņemties tādu pasaules pārvaldību? Es teikšu nē. ASV ir atteikušies sadarboties, arī citas lielvaras nav prognozējams. Kas tad notiks? Kas notiek ar šiem projektiem? Jādomā arī par mūsu mērķiem. ES Ja mēs runājam par zīda ceļu, neaizmirsīsim arī klimata pārmaiņu aspektu. Visi saka ļoti labi, lieliski brauksim pa dzelzceļu un tā tālāk un tā joprojām. Bet šie milzīgie infrastruktūras projekti tie tiešām neizbēgami ietekmēs uh, ekoloģiju. Tie ir milzīgu dimensiju, milzīgu apmēru projekti, kuru vi sekas, vidē nodarītās sekas būs briesmīgas. Tagad ir jāuzdod jautājums, vai Eiropa var pat tiešām pietiekami skaļi paust savas raizes, runājot par caurskatāmības problēmām, par vides normu ievērošanu sociālajām normām. Pirmām kārtām tas bija, otrām kārtām Vai jūs domājat, ka patiešām kaut kādā veidā šeit līderu uh, samērs varētu mainīties pasaulē? Paldies! Tagad jums vārds pretī kungam, lai atbildētu uz mūsu jautājumiem. Bonne chance! Jums veicas! Paldies, priekšsēdus kundze! Pirmais jautājumu loks. NDB banka neapšaubām ir spēcīgi iesaistīta. E, Financial Times ir rakstījis, ka apmēram 110 miljārdu ASV dolāru e, budžeti ir iezīmēti šai iniciatīvai. Uh, ne tikai Ķīna ir iesaistīta, bet arī Brazīlija, Krievija, Indija un Dienvidu Āfrikas republika. Bērī attīstības pirmajos posmos tās bija Nacionālās bankas, politiskās Nacionālās komercbankas no Ķīnas bet pēdējā laikā mēs esam piedzīvojuši, ka arī citas finanšu institūcijas ir paaugstinājušas finansējumu kas būs gatava arī finansējumu dot Āzijas infrastruktūras investīcijas banka un jaunā attīstības banka NDI. Otrakārt, kas attiec uz EMRTS, vai tas paliks kā standarts? Pētījumā e, šis jautājums netika aplūkots. pašreiz tas ir standarts, un pētījumā tika konstatēts, ka šis standarts ir plaši izplatīts arī Āzijā. Tātad eh, mums ir pamats cerībām, bet mēs nevaram droši apgalvot, ka tā tas arī nemainīgi paliks. Kas attiecas uz eh, to, ko jūs minējāt, kam būtu jāpievērš uzmanība? Kopumā tas ir arī secinājumos pateikts. Tātad BRA, BRI un tā savienojumam ar Eiropas transporta sistēmām, eh, tam ir jāsako, un arī sistēmas, kas ir saistīts ne tikai ar transportu, kas ir saistīts ar apusējību valsts eh, iepirkumu tirgos, publisko iepirkumu tirgos, piemēram, kas ļoti svarīgi. Un tad runājot pār eksportiem un ietekmes novērtējumu finanšu saiknēm ar Ķīnu neapšaubāmi detalizētāka analīze par Ķīnas infrastruktūras projektu ietekmi uz ES infrastruktūru būtu liederīgā. To var veikt, bet manā skatījumā tas būtu jādara detalizētāk, pievēršot uzmanību infrastruktūras projektiem, uh, jo BRI kā tāds ir ļoti plašs, tādēļ tehniski būtu ļoti grūti novērtēt ietekmi uz daudzām nozarēm, tādām kā transporta, izniecību un nodarbinātību, ko varētu radīt potenciāli BRI, runājot par Eiropas eksportu perspektīvām. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, ne tikai no transporta un loģistikas, protams, bet mēs varam sacīt, ka pašreiz ir būtiskies eksporti uz tālajiem austrumiem. Iepriekšējā slaidā, ko es prezentēju, mēs runājam par 60 miljoniem tūkst, e, eh, tīju Tātad Eiropas uzņēmumi jau eksportē uz tāliem austrumiem, kā jau jūs sacījāt, ziņojumā tiks identificēts šo eksporta plūsmu paaugstināšanas potenciāls. Transporta, loģistikas infrastruktūra pakalpojumi mūsu skatījumā ir viens no izšķirīgiem šo eksportu veicinātājiem, ne tikai e, Eiropas infrastruktūru, ne tikai par to es domāju, bet arī uh, par tranzitu valstu infrastruktūru, kas eh, atrodas starp Eiropu un Ķīnu, tātad Centrālā Āzija, kas attiecas uz finanšu saiknēm, kādas mums ir ar Ķīnu. Mūsu skatījumā tādu jau ir visai daudz, bet tas jau noticis pirms BRI oficiālās sākšanas 2013. gadā. Domāsim kaut vai par Hutchinsons osts, apvienotā karliste. Uh, 90. gados tas notika jau Pirejas ostas nopirkšana arī bija pirms oficiālās e, projekta atklāšanas. Tātad kopumā varu sacīt, ka mēs jau pastāv e, e Ķīnas finanšu iesaiste Eiropā un Eiropas Savienībā. Runājot par Arktikas ceļu Eh, šeit mēs, godīgi sakot, eh, rūpīgāk nesam iedziļinājušies. Protams, tas ir eh, potenciāls papildu koridors, bet es nejūtos gatavs sniegt par to tehnisko atzinumu, jo mēs to arī specifiski nepētījām pētījumi ietvaros. Runājot par ātrgaitas vilcienu Balkānu valstīs un uh, Laikam jūs runājat par Belgradas, Budapeštas eh, ātrgaitas dzelzceļu. Tur ir notikusi investīcija. Pētot pieejamu literatūru, mēs redzējām, ka Eiropas komisija ir pētījusi, cik lielā mērā tas saskana ar Eiropas iepirkuma notiekumiem. Līdz 2017. gada novembrim, kad pētījums tika prezentēts Eiropas parlamentā, tik konstatēts, ka ir līgums vajadzēja pusi Ķīnijas, Ķīnas, Ungārijas bezpēļņas uzņēmums, eh, kas ir Ķīnas eh, eh, dzelzceļa un Ungārijas dzelzceļa kopuzņēmums. Runājot par pēdējiem jautājumiem, par valsts iepirkumu noteikumu saskanības vai ievērošanas garantēšanu. Tas nebija pētījuma mērķis, uzdevums. Pētījums bija drīzāk tehniskas dabas, un tas ir dalība valstu un Eiropas Savienības ziņā sniegt savu vērtējumu par to, vai šeit valsts iepirkuma notiekumi tikuši ievēroti vai nē. Paldies, pretīkungs, par šo prezentāciju. Paldies par visu, ko mums izklāstījāt. Es domāju, mēs varētu pateikties pretīkungam. Merci. Mais je pense que le, le débat ne fait que... Bet īstenībā debates ir tikai sākušās. Mēs, protams, šim jautājumam vēl turpināsim pievērsties. Es uzskatu, ka tā ir viena no mūsu prioritātēm. Liels paldies kolēģiem, dargie kolēģi. Vandekāmpa kungs lūdzu priekšsēdētāji. Gribēju vēlreiz atgriezties pie sava un Ismaila priekšlikuma. Šo ziņojumu vajadzētu iztirzāt vai no Ķīnas, vai Āzijas delegācijā, vai ar Intu, vai ar Afetu. Es būtu patiešām priecīgs, ja jūs uh, izpētītu iespējas to paveikt. Paldies! Es ļoti uzmanīgi ieklausījos pretī kungā. No ģeopolitiskā aspekta viņš visu laiku ievēro distanci, bet mums, protams, politiķiem ir nedaudz citi uzdevumi, kā tikai pētījumu veikšana. Paldies! Paldies, Vim van de Kamp! Mēs esam to atzīmējuši. Es izmantošu savas pilnvaras, lai sazinātos ar INTA komiteju un domātu par to, ka nākamo nedēļu laikā mēs varētu debatēt par šo jautājumu, par zīda ceļu. Nākamā koordinatora sēdē mēs varētu arī to pieminēt kādā formātā, kādā veidā izskatīt šo jautājumu. Paldies, kolēģi! Tiekamies 14.30 šeit pat. Labu ēst gribu visiem! Paldies!